Kos mums ir jāsāk reāli un, un, un kāda būs darba kārtība? Es labprāt zinātu. Ich warte darauf, dass Kolleginnen und Kollegen hier erscheinen. Ich bedanke. Es gaidu, līdz kolēģi ieradīsies, bet es ļoti, ļoti atvainojos, ka nevaram sākt laikā, bet es, man ļoti patīk, ka jūs esat tik ļoti nepacietīgs un vēlaties sākt strādāt pēc iespējas ātrāk. Bet um, Ceram, ka varam nogaidīt šo akadēmisko 15 minūti un uh, varam pat sākt. Un darba kārtībā mums tagad ir zināma. Runāsim par finanšu instrumentu. Fokāna kungs ir mūsu referents. Kukāna kungs ir mūsu referents. Un jūs varat tagad izteikt. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji! Varu pateikt, ka jūs ieradāties laikā un ka jūs gaidījāt līdz nākamie, na, līdz visi pārējie ieradīsiet. Runājot par Eiropas kaimiņa attiecību instrumentu, vēlos vispirms runāt par šī ziņojuma politisko svarīgumu mūsu komitejai, AFET komitejai, jo mēs ļoti nopietni strādājām pie uh, kaimiņa attiecību politikas. Un runājot par instrumentu un Eiropas parlamenta nostāju, kā līdz likumdevējs, mēs vēlamies, protams, nodrošināt to, lai finanšu palīdzību, ko mēs sniedzam kaimiņu attiecībām, lai šī palīdzība pēc iespējas plašākā mērā atbilstu politiskajām prioritātēm, kas ir izvirzītas un mums ir vienu reizi septiņos gados ir iespēja tiešām ietekmēt šo procesu, izmantosim to. Strādājot pie projektā, eh, pie ziņojuma projekta, man bija iespēja konsultēties ar, ar daudzām interesētām pusēm, gan no partneru valstīm, arī no pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem saņēmu informāciju. Tiešām šīs konsultācijas bija ārkārtīgi interesantas. Uh, un es mēģināju tikties ar pēc iespējas plašāku cilvēku loku, lai gūtu precīza informācija no tiem, kas ir īpaši interesēti instrumentu efektīvā darbībā. Un man bija arī ļoti laba diskusija ar komisijas pārstāvjiem. Runājot par kaimiņu attiecību politikas instrumentu, Manuprāt, komisijas priekšlikums skaidri norāda uz Eiropas Savienības kaimiņa attiecību politikas izmaiņām un arī vispārējās politikas izmaiņas arī tiek atspoguļotas. Un tāpēc arī pozitīvi raugos uz vairākiem elementiem. Pirmkārt ir tas, ka ir lielāka saskaņa starp kaimiņu attiecību politiku, kā arī palīdzības instrumentu. Šeit ir saikne starp rīcības plānu, programmēšanas periodu, kā arī racionālo pieeju, salīdzinot ar esošo kaimiņu attiecību instrumentu. Tāda ir arī individuāla pieeja katrai partneru valstī kaimiņu attiecību politikā, panākot diferenciācijas pakāpi, tā, lai varētu panākt, lai katra no kaimiņu valstīm panāktu labas attiecības ar Eiropas Savienību, balstoties uz individuālām interesēm un kapacitātēm. Un tiek atbalstīts arī plašākā mērā tās valstis, kas dara visu, lai izveidotu demokrātisko sabiedrību, lai īstenotu resursus, lai īstenotu reformas un tiek ņemts vērā viss sastarpējās atbildības princips. Komisijas priekšlikums iekļauj vairākus grozījumus. Un Broka kungs jau šorīt uzsvēra to. Viņš arī piedāvāja vairākus grozījumus, kas īstenībā skar pilnīgi visu ziņojumus par finanšu instrumentus, ņemot vērā to, ka mums tagad ir kopēja pieeja, tāpēc arī detalizēti to neizskatīšu. Bet vēlos teikt, ka pakotnes pieeja, par ko ir nolemts, ir ļoti liederīga un būtu jāpieturas pie šīs idejas. Runājot konkrēti par dokumenta projektu, mēlos teikt, ka būtu pareizi vēl lielākā mērā uzsvērt to, ka mums ir uz vērtībām balstīta politika un atbalsta dokumentos ir jāveicina pamatiesību un cilvēktiesību ievērošanu, tā lai tiesiskums, likuma vara tiktu pilnībā ievērota. Uzskatu, ka būtu nepieciešams uzsvērt arī principu more for more, kas ir lielāka atdeve par lielākiem ieguldījumiem, un kā arī īstenošanas posmā būtu nepieciešams nodrošināt visu šo principu ievērošanu arī programmēšanas periodā, kad mēs plānojam sadarbību ar katru valsti, arī šeit ir e, jāizmanto more for more princips, kas nozīmē, ka jā, ja mēs piedāvājam papildu atbalstu, tad tas tiek sniegts izvērtējot katru gadu konkrētas valsts sasniegumus, cik lielā mērā viņi ir pavirzējušies demokrātiskajā pārējā un cik lielā mērā viņiem ir nepieciešams papildu atbalsts. Es arī uzskatu, ka ir nepieciešams instrumentos izvērtēt sadarbību ar sabiedrību, kas, protams, ir viens no stūrakmeņiem Eiropas Savienības pārskatītajā politikā. Un šeit es runājam arī par konkrētām normām, piemēram, ir jāiekļauj partnerība ar sabiedrību kā viens no virsmērķiem instrumentos. Es arī uzskatu, ka ir nepieciešams īpašu lomu atvēlēt pilsoniskai sabiedrībai, tā lai varētu palielināt pilsoniskās sabiedrības iespējas piedalīties instrumentu sagatavošanā, īstenošanā un uzraudzībā. Nēlos arī teikt, ka esmu ļoti gandarīts par komisijas centieniem racionalizēt šo instrumentu darbības jomu tā, lai tiešām varētu instrumentu izmantot, lai atbalstītu kaimiņu attiecību politiku. Un es uzskatu, ka būstu tieši nerezultatīvi pielikt šeit pārāk daudz papildu mērķu, jo šādā veidā uh, mēs varētu izveidot nevis labu strateģisku programmēšanas dokumentu, bet uh, vēstuli Ziemassvētku vecītim ar mūsu vēlmēm un interesēm, nevairāk. Un tāpēc es ar lielāku prieku uzklausīšu mūsu, mūsu ēnu referentu komentārus. Zinu, ka mums vēl ir iespēja diezgan daudz grozīt, diezgan daudz pārveidot, uzklausīt jūsu viedokļus, un mēs darīsim to, lai būtu labs dokuments. Paldies Kukāna kungam! Paldies par šo informāciju, un šī ir pirmā reize, kad mēs apspriežam šo dokumentu mūsu komitejā, un tāpēc arī tagad lūdzu ar Laki kungs ēnu referents. Man nav daudz ko teikt pa konkrēti par šo ziņojumu. Mēs pilnībā atbalstam ziņojumu, tiešām te viss ļoti precīzi pateikts. Es pat saskatu šajā ziņojumā ārlietu speciālistu roku un tiek runāts ļoti skaidri par to, ka pilsoniskai sabiedrībā jāiesaistās, arotbiedrībām jāiesaistās, ka arī parlamenta loma attiecībā uz Eiropas kaimiņu attiecību instrumentu uzraudzību tiek uzsvērta. Un, manuprāt, ir jābūt arī less for less principam, respektīvi mazāk, mazāks ieguldījums par mazāku atdevi. Un par konkrēti par delģētiem aktiem, es uzskatu, ka būtu nepieciešams šeit ie, ievieš, ieviest arī vairākus grozījumus, un, bet šie grozījumi noteikti tikai stiprinās jau pausto ideju. Lielas paldies! Flotres kundze, lūdzu, no zaļajiem. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Kaukāna kungs! mūsu referents. Tiešām jūs ļoti nopietni strādājat pie jūsu grozījumiem, pirms tos iesniegt, un grozījumu mērķis ir tieši pārstāvēt attiecīgās idejas, kas ir paustas pārskatītē kaimiņa attiecību politikā, ņemot vērā arī demokrātiskās, demokratizācijas uh, kustība, kas ir sākusies reģionā. Un, ja šeit runājat ļoti konkrēti par institucionāliem mehānismiem, visos līmeņos, gan runājot par ieviešanas periodu, gan arī attiecīgu izvērtējumu, un jūsu mērķis tiešām iesaistīt šeit pilsonisko sabiedrību Man ir vēl daži komentāri, kas papildinātu jūsu priekšlikumu. Man ir konkrēti priekšlikumi, piemēram, par institucionālo mehānismu. Un runājot par tā saucamo domestic accountability vai arī vietēja atbildība, respektīvi valstu atbildību un iespējas izvērtēt, cik kvalitatīvi tiek īstenots konkrēts politikas un instrumenti. Tiek runāts arī par demokrātijas padziļināšanos. Manuprāt, tas arī ir ārkārtīgi svarīgi. Un šī doma ir jāstiprina vēl lielākā mērā. Un ar to es gribu pateikt, ka kaut kur ziņojumā jāiekļau ideja par to, ko mēs īsti saprotam ar korupcijas apkarošanu, tiesībām piedalīties manifestācijas, tiesībām brīvi pārvietoties un tā tālāk, tā lai būtu skaidrs, ar kādu terminoloģiju mēs uh, strādājam, arī jādefinē dzimuma līdztiesībā. Tā viss ir, tas viss ir jāiekļau ņemot vērā arī komisijas iepriekšējā gada paziņojumu, tas viss norāda uz dziļu demokrātiju. Un šādā veidā varēsim izveidot uh, mūsu, visu mūsu politiku mugurkaulu, tieši runāt par sadarbību ar kaimiņu valstīm, un manuprāt, tas būtu ārkārtīgi svarīgi. Un šādā veidā varēsim arī redzēt principu more for more darbībā. Un būtu nepieciešams pat precīzāk to visu noteikt. Arī pašā regulā norādīt, ka visām pusēm ir atbildībā šos noteikumus īstenot pēc iespējas efektīvākā veidā. Pēdējais komentārs no manas puses. Ir saistīts ar uh, ekonomikas attīstību un partnerības mērķi. Mūsu mērķis, protams, ir virzīties uz 21. gadsimta attiecību veidu, ņemot vērā gan sociālo dimensiju, gan arī klimata pārmaiņu dimensiju, CO2 mazināšanu. Un tas nozīmē, ka ir nepieciešams taupīt, iekļaut un nodrošināt ilgtermiņa attīstību. Tie bija mani komentāri priekšsēdētāji. Būtiskākie punkti. Un no manas puses būs arī konkrēti grozījumi, kas papildinās tos grozījumus, ko jūs jau pats iesniedzat. Jā, paldies tagad no gulē e grupas. Maiera kungs, jūs esat tēnu referents. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Un paldies arī Kukana kungam par jūsu ziņojumu. Jūs noteikti zināt, ka mana grupa diezgan kritiski izturās pret kaimiņu attiecību politiku, un mēs turpināsim arī šādu attieksmi. Es domāju, ka mēs būsim vēl prasīgāki. Nu, piemēram, kad jūs pieminat šo principu more for more, kas nozīmē, ka kaimiņu valstīm, kas uh, neturpina reformas, tiks samazināts finansējums, kas teorētiski izskatās ļoti loģisks, taču praktiski jau ir visam savādāk. Paskatāmies uz konkrētu piemēru Maroku. Tajā kaimiņa attiecība instrumentā tā ir viena no pirmredniecēm. Tiešām valsts, kas daudz ko ir panākusi. Vismaz runājot par vidusjūras reģionu. Taču vairāki kolēģi runā Maroku par labu piemēru, bet uh, par demokrātiju tur jau ir savādāk. 23% vēlētēji atnāca vēlēt iepriekšējās vēlēšanās un, un runājot ļoti strikti tieši par cilvēktiesību ievērošanu, tad Maroka pārņēma kaimiņu teritorijas, kuras bija paredzēts dekolonizēt saskaņā ar ANO lēmumu. Tāpēc es nezinu, vai Eiropas Savienības principi šeit tiek ievēroti. Es pat teiktu, ka tie, tiem tiek atvēlēta trešā, ceturtā vieta. Tagad runājot par sociālo kohēziju ar mērķi samazināt nabadzību. Šādā veidā ir nepieciešams radīt jaunas darba vietas, protams, un nepieciešamas gadījumā arī uh, reformēt ekonomikas modeli. Nu tad, ja šeit mēs izmantojam more for more principu, tad, manuprāt, Marokā mēs vairs nevaram konstatēt tik lielus panākumus. Un tagad pastāmies uz Izrēlu. Arī viņiem drīz tiks piešķirts uh, status valsts ar, ar labiem panākumiem taču joprojām mēs spriežam par šo valsti. Un mums ļoti nopietni jādomā, vai tik tiešām šajā valstī tiek īstenotas Eiropas Savienības vērtības, vai arī tās tiek pavainātas. Vēlos arī teikt, ka mēs mūsu politiskajā grupā diezgan kritiski izturāmies pret ideju, lai 2020. gada stratēģija kļūtu par pamatprincipu kaimiņu attiecību politikā. Mūsu politiskā grupa vienmēr ir bijusi pret Lisabonas stratēģiju, arī pret 2020. gada stratēģiju, un neesam arī apmierināti ar tādu politiku, kas nozīmē tirgus spēku pārvietošanu un, protams, izmantot šo pašu politiku arī attiecībās ar kaimiņu valstīm būtu absolūti nekorekti. Jūs varat redzēt, ka arī Eiropas Savienības dalība valstis cieš no šādas politikas, jo līgumā ir skaidri un gaiši pateikts, ka net, netiek pieļauta iejaukšanās ekonomikā, finanšu sektoram jābūt valsts rokās daļēji, jābūt uzraudzībai, savādāk sanāk, ka vienkārši tiek izsniegti kredīti spekulācijām, ne vairāk. Un mēs mūsu politiskajā grupā neuzskatām, ka mūsu piemērs Eiropas Savienībā ir vislabākais, līdz ar to mēs neplānojam to tiražēt pasaulē. Tāpēc, kā jau teicu, mums ir skeptiskāka attieksme, bet ļoti skaidra. Un nobeigumā vēl divi komentāri. Mēs uzskatām, ka būtu nepieciešams drīzāk strādāt pie partnerības attiecībām, nevis, nevis brīvas tirzniecības zonām. Mm, piemērs. Spānijas valdība parakstīja uh, līgumu ar Saudārābiju par 250 tanku pār, pārdošanu. Nu, tas ir piemērs principā more for more. Un tāpēc arī mūsu grupu jūs varat vienkārši izrakstīt no, no atbalstītāju saraksta Saudarābiju. Uh, ir tā valsts, uh, kur cilvēku tiesības netiek ievērotas, sieviešu tiesības netiek ievērotas, joprojām pastāv nāves sots, Kāpēc, lai mēs viņiem pārdotu 250 tankus? Kukan kungs. Jūs noteikti saprotat, ka mēs esam ļoti kritiski noskaņoti attiecībā uz šīm vadlīnijām, tehnoloģijas, eh, kaimiņa attiecību politikai. Un tagad lūdzu Iprisavičs kundze. Ďakujem pekne. Paldies. Skatos, ka zviedru tulku nav. Kukāna kungs runāja angliski, tad jau kādam jārunā slovāku valodā, nu tad es to darīšu. Pavisam īsi vēlos pateikt, ka es pilnībā piekrītu Kukāna kungam un arī viņa iesniegtajam dokumentam, kas, manuprāt, ir lieliski uzrakstīts. Prioritātes, ko Kukāna kungs mums iezīmēja, Pie šīm prioritātēm es arī pieturos. Es noteikti lasīšu dokumentu vēl vienu reizi, ļoti rūpīgi un uzmanīgi. Un, ja man būs konkrēti priekšlikumi, es nosūtīšu arī savus grozījumu priekšlikums. Es varu piekrist arī idejai, ka nebūtu nepieciešams vājināt teksta saturu. Lai nesanāktu tā, ka būtu vienkārši saraksts ar mūsu vēlmēm, ir pareizi pieturēties pēc iespējas tuvāk pie oriģināla teksta, tāpēc esmu gandarīta, un, ja būs priekšlikumi, es iesūtīšu. Un liels paldies, Imbra Savičas kundze, un tagad lūdzu Jākonsārī kundze. Joo, kiitoksia puheenvuorosta. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es piekrītu tiem, kas eh, pozitīvi novērtēja šo dokumentu. Es gribētu atzīmēt jautājumu, kas mums Somijā ir grūti risināms. Mums ir bažas par iespējamo ziemeļu dimensijas nākotni mēs redzam, ka ir briesmas, ka ziemeļa dimensija var tikt izslēgta no kaimiņa attiecību instrumentu un jautājums, kāpēc. Es saprotu, es domāju, ka šeit ir pārpratums. Ziemeļu dimensija ir svarīga ne tikai Krievijai, bet arī visam Baltijas reģionam un ir ļoti eh, svarīga Eiropas eh, Savienības eh, Baltijas jūras stratēģijai. Ziemeļu dimensija ir ļoti svarīga visām ziemeļvalstīm, un šeit ir arī jāņem vērā Arktikas reģions. Ziemeļu dimensija ir daudz labāk piemērota kaimiņa attiecību instrumentam un tādai arī tai būtu jāpaliek. Es zinu, ka ne visi no jums ir eh, pilnībā informēti par šo eh, ziemeļu dimensiju, bet pagātnē ziemeļu dimensija ir pierādījusi, kā var eh, sasniegt labus rezultātus ar diezgan mazu finansu ieguldījumu un Ziemeļu Eiropas ziemeļu daļai eh, finansējums, eh, kuru tagad varētu samazināt, ir ļoti svarīgs. Un ja ziemeļu dimensija tiek eh, pārveidota par partnerattiecības instrumentu, tas neatbildīs ziemeļu dimensijas vajadzībām. Es ceru, ka nav vēl par vēlu šo situāciju mainīt, jo Šī gan ir tikai tāda maza detaļa visā lielajā situācijā, bet mums ziemeļos svarīga. Paldies, eh, konsārī kundze. Pirms dot vārdu referentam, es gribētu dot eh, vārdu ārējā, ārējās darbības dienestam un eh, komisijai. Kornāro kungs, lūdzu. Labdien, tātad es pārstāvu Degā Defko. Vispirms eh, paldies eh, Kukankungam par sadarbību un eh, šo ziņojumu projektu, kas ir sagatavots. Ir vairāki jautājumi, kas ir skatāmi kopā, tātad es šeit netērēšu laiku apskatot visus jautājumus, kas saistās ar deleģētajiem aktiem un um, horizontāliem jautājumiem. Vispirms mēs apsveicam mūsu atbalstu mūsu politikai. 30. grozījums par sadarbību ar pilsonisko sadarb sabiedrību. Tas ir ļoti pozitīvs notikums. Mēs arī apsveicam uh, veidu, kādā referents eh, ņem vērā šo pieju eh, more for more. Un eh, es gribētu šeit atzīmēt, ka šis ir viens no svarīgākiem jautājumiem, kas arī ir apskatīts padomē. Divi vai trīs jautājumi, kur mēs uzskatām, ka priekšlikums var būt grūti ieviešams. Uh, 47. grozījums par kopīgajām programmām, mēs to atbalstām, bet tas būs grūti izpildāms, ņemot vērā to, ka nav pietiekams dalību valstu sadarbības. Septītais grozījums par līdzsvaru starp austrumu un dienvidu dimensijām. Tās arī varētu būt grūti ieviešams. Un es gribētu tikai teikt, ka mēs uzskatām, eh, ka būtu eh, arī jāstrādā pie kaimiņa attiecībām kopā ar citiem instrumentiem. Par ziemeļu dimensiju es gribētu apstiprināt, ka ziemeļu dimensija ir eh, svarīga, bet Mēs uzskatām, ka arī citi instrumenti, ieskaitot partnerattiecību instrumentus un sadarbības instrumentus, varētu atbalstīt ziemeļu dimensiju nākotnē. Tātad nav riska, ka ziemeļu dimensija tiks atlikt malā, bet eh, es varu apstiprināt, ka mēs arī apspriežam šo jautājumu padomē. Un Paldies par konstruktīvajām diskusijām, kas mums notika pirms šī dokumentu sagatavošanas. Paldies! Tagad es došu vārdu Eiropas ārējās darbības dienestu pārstāvim. Labdien! Es gribēju atzīmēt, ka ņemot vērā MFF sarunas, mēs arī piedalāmies eh, darba grupā, ko vada komisija, un es gribētu eh, piekrist iepriekšējā runātāja teiktajam. Paldies, tas bija skaidri un īsi. Un tagad vārds referentam Kūkan kungam. Paldies, man nav jārunā gari. Pirmkārt, es gribētu uh, Ehm, runāt eh, par komentāriem, ko es teicu kolēģi. Es piekrītu, tā tā tā Lakīkungs un Flotra kundze. Ehm, grozījumi ir tieši saistīti ar maniem nodomiem, tā tad es ceru uz tālāku sadarbību, lai šos grozījumus iekļautu. Ehm, par Mājers kunga teikto. Jā, es eh, zinu, ka jūsu grupai ir tāda nostāja. Es varu piekrist jums tādā ziņā, ka vairāk par vairāk tas ir labs princips, bet to ir grūti ieviest. Es piekrītu, bet šo principu var ieviest, un tāpēc mēs arī ieviesām šo instrumentu uh, es nerunāšu par konkrētām valstīm, jūs pats tās nosaucāt. Sauda Arābija nav kaimiņa attiecību politikas eh, dalībnieks. Un par Iekansārī kundzes teikto mēs apspriedām ziemeļu dimensiju, bet es pilnībā saprotu jūsu eh, satraukumu, ka ziemeļu dimensiju var izlaist kaut kādā veidā. Uh, ko eh, Kornāro kungs teica. Mums arī ir līdzīgi secinājumi viņa teiktajam par Krieviju. Krievija ir iekļauta instrumentā un pārobežu sadarbībā, un Krievijas eh, dalība ir atspoguļota eh, pareizi. Arī Kornārā kungs minēja, ka arī ziemeļdimensiju var apskatīt citos instrumentos. Šis uh, dokuments ir uh, veidots pēc Šīvjēdz kunga un uh, Davī kunga atzinumiem, un ja mēs šeit iekļaujam vēl citus jautājumus, tad es nedomāju, ka instruments no tā kļūs labāks vai pragmatiskāks, bet es eh, saprotu jūsu bažas par ziemeļu dimensiju. Un par Kornāro kunga teikto, paskaidrojot šo jautājumu un vairākus viņa minētos grozījumus, mēs varam turpināt diskusiju Un, protams, šis instruments ir sarežģīts, bet es domāju, ka lietojot pašreizējo pozitīvo pieeju, mēs varam sasniegt kompromisu. Paldies! Paldies, Kukankungs! Un tad arī es gribētu jūs informēt, ka termiņš grozījumiem ir 14. jūnijas 12 un komitejas arī gatavo ziņu, atzinums par šo ziņojumu. Tagad mēs pāriem pie nākamā punkta darba kārtībā. Tas ir ziņojums par partnerattiecības instrumentu sadarbībā ar trešajām valstīm. Mario Mauro kungs ir referents. Es gribētu atgādināt, ka Startautiskās eh, tirdzniecības komiteja šeit rīkojas atbilstoši noteikumu 15. punktam, un Andri Kīnīkundze ir referente eh, šajā eh, komitejā. 7. jūnijā ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar padomi komisiju un ārējās darbības dienestu mūsu komitejas sēdē. Tagad es gribētu dot vārdu Mauro kungam. Paldies! Es eh, priecājos eh, par iespēju piedalīties šajā viedokļu apmaiņā, un es eh, esmu gatavs arī sadarboties tālāk ar referentiem. Uh, Es jau saņēmu viņa atsauksmi strādājot pie šī dokumenta, un es runāju arī par citiem projekta, citiem, kas piedalījās dokumentu sagatavošanā. Es Mēs arī šeit mēģinām noskaidrot kompetences, kādas ir mums un kādas eh, intā komitejai. Un eh, tad arī tālāk sadarbosimies ar Andrikienas kundzi un ko referentiem par šo partneru attiecību instrumentu. Es gribēju pieminēt trīs jautājumus, kas ir svarīgi. Pirmkārt, ir jautājums par valstīm, kuras e, gūst e, labumu no šī partnerattiecība instrumenta. Ir jānoskaidro, cik būs šādu valstu. Otrakārt, pamatprincipi šī instrumenta lietošanai ir jānoskaidro, un treškārt, sadarbība, ko eh, finansē partnerattiecību instruments. Eh, kā Kulkankungs jau paskaidroja, es šeit eh, neapskatīšu deleģētos aktus, jo to jau izdarīja runātājs rīta sēdē un es piekrītu, ka ir jābūt demokrātiskai atbildībai parlamentam par eh, stratēģisko plānošanu un atsevišķiem stratēģiskiem instrumentiem. Tas ir svarīgi un partnerattiecība instruments eh, arī šeit nav izņēmums. Tagad par valstīm, kas gūst labumu no eh, programmām un no partnera attiecību instrumenta. Uh, es gribētu uzsvērt, ka instrumentam ir globāls raksturs un um, tas neatiecas tikai uz strateģiskiem partneriem, uh, bet arī uz visām trešajām valstīm, kas ir svarīgas Eiropas Savienībai. Tātad uh, Šeit ir runa par Eiropas Savienības strateģiskajām interesēm, nevis strateģiski svarīgām valstīm. Es domāju, ka tādā veidā mēs varam parādīt, ka šis instruments ir elastīgi pielietojams, lai gan tam ir mazāk finansējumu nekā citiem. Uh, Un tādā veidā šis instruments ir īpaši liederīgs runājot par Eiropas Savienības stratēģijām. Tā ir uh, svarīga atšķirība, jo mēs varēsim lietot esošos resursus ne tikai tām valstīm, kas jau ir strateģiskie partneri, bet arī visām citām valstīm, kas būs uh, svarīgas vai nu geogrāfiski vai citādi, jo Eiropas Savienības uh, intereses šeit arī ir svarīgas. Tagad par metodi, kā Kukan kungs es uh, sagatavoju arī grozījumus par pilsoniskās sabiedrības nozīmi veidojot eh, sadarbības programmas ar trešajām valstīm un eh, es eh, esmu strādājis parlamentā jau 13 gadus un no savas pieredzes misijās man ir bija sadarbība ar uh, valstīm, kur ir dažreiz mainījušies režīmi. Ir svarīgi, lai būtu skaidri noteikumi un lai būtu mehānismi, uh, kuri ļauj apturēt uh, partneru attiecību programmas, ja tādā veidā Eiropas Savienība var atbalstīt savas vērtības Eh, piemēram, pamatiesību, eh, pamatbrīvību ievērošanu, ko jau minēja iepriekšējie runātāji. Tas nozīmē, ka Eiropas eh, Savienība ne tikai runā par vērtībām, bet ka šīs pamatvērtības arī ir svarīgas un arī mums ir jāaizsargā investīcijas trešajās valstīs. Un beidzot, pats svarīgākais. Es domāju, ka pielikumā ir skaidri uzsvērts ārpolitikas aspekts partnerattiecību instrumentā, bet tas varbūt ir vispārīgi izteikts un tāpēc eh, instruments nav tik strateģisks, kā tas varētu būt. Tātad es šeit gribētu uzsvērt savos grozījumos, ka mums eh, ir vajadzīgs ārpolitikas ārpolitikas instruments, kas stiprina divpusējos un daudzpusējos dialogus un nodrošina resursus, kas var veicināt uh, starptautisko samitu secinājumu ieviešanu, piemēram, G20 samita, un arī tiek veicināta Eiropas Savienības eh, vērtību eh, ievērošanu attiecībās ar partneriem. Eh, un tagad es gaidīšu komentārus un kritiku. Oh, sorry. <laughs> Again, thank you very much, Mr. Mauro, for... Paldies, Mauro kungs, par jūsu komentāru ievadvārdiem. Andrikienas kundze, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, vēlos informēt kolēģis, ka vakardien Starptautiskās tirdzniecības komitejā mums bija viedokļa apmaiņa par grozījumiem, kas tieši skar šo regulas projektu par partnerattiecību instrumentu. Un jau arī mans kolēģis Mario Mauro norādīja, ka mums bija ļoti laba sanāksme vakardien, un mēs tad divpusēji arī precizējam vairākas lietas. Tātad mēs arī izskatījām visus šos grozījumus, kas ir iesniegti par regulas priekšlikumu. Partnerības instruments ir viena no Eiropas ārējās politikas, ārpolitikas uh, elementiem, un tas ir vērsts uz ārpolitikas atbalstu. Kā mēs to izprotam, un kā varam to izlasīt arī šeit priekšlikumā, tam ir galvenie trīs mēķi. Pirmkārt, mēs runājam, tad mm, izskatām šo starptautisko dimensiju, kāda ir iekļauta 2020 stratēģijā. Uh, Tālāk ļoti svarīgi starptautiskā tirzniecības komiteja. Šķiet, lai nodrošinātu piekļuvi starptautiskam tirgam un uzlabot tirzniecību, un tad nodrošināt labāku piekļuvi Eiropas uzņēmumiem, īpaši maziem visiem vidējiem uzņēmumiem. Un treškārt, lai kāpinātu Eiropas Savienības atpazīstamību un kopējo interešu aizstāvību. Lūk, šie mērķi, un īpaši otrais mērķis, kas ir iekļauts arī, arī būtisks mūsu asociētai komitejai. Tieši tāpēc eh, ārējās tirdzniecības komiteja aicina vēl arī koncentrēt uzmanību uz starptautisko tirdzniecību trīs aspektiem. Norāda, ka šo partnerības instrumentu ir jāizmanto, lai kāpinātu Eiropas Savienības starptautisko konkurētspēju un samazinātu dažādu veidu protekcionismu, lai veicinātu Eiropas vērtību, attīstību un nodrošinātu jaunas biznesa iespējas Eiropas uzņēmējiem. Tā kā mums šeit arī klāt Eiropas komisijas un ārējās darbības dienesta pārstāvji, es vēlētos uzdot jautājumu viņiem. Es aicinu viņus skaidrot viņu viedokli par šo grozījumu numuru. Tātad, kurā Inte mēģina pieprasa noteikt arī atsevišķas sadaļas no 20% eh, samazināt uz 10%, kas ir šī eh, piekļuvis tirguma daļas. Mario Mauro sagatavotais priekšlikums, viņš vispār grib sītrot šo punktu. Es savukārt ierosinu, ka mēs tad samazinām no 20 uz 10%. Manuprāt, komisijas ieteiktais 200% radītājs ir pārāk liels. Mums jāskatās, kāds ir reālās iespējas un kā to nosakam daudzgadu indikatīvajās programmās. Kādās viņas augstu vērtē viņa priekšlikumu. Ir arī svarīgi, un es pilnībā atbalstu AFET referents sagatavoto nostāju, ka mums nevajadzētu sašaurināt šī instrumenta apvērumu, regulas apvērumu darbības jomu uz lielajām valstīm - Ķīnu, ASV, Jā, tās ir nozīmīgas spēlētājas paši par sevi, bet vienlaikus mums jāsaprot, ka ir jāskatās uz citām valstīm, reģioniem un tām teritorijām, kas arī mums varētu būt interesants un nozīmīgs. Gan strateģiski, gan politiski, gan ekonomiski, tirzniecības ziņā, arī mūsu nākotnē. Līdz ar to es pilnībā atbalstu šeit sagatavotos grozījumus, kurus iesniedz Mariju Mauro. Paldies! Paldies, Andrikienas kundze. Labi, tad tagad vārds komisijas un ārējās darbības dienas apvienotāju sarunu risināšanas komitejai. Došu jums, Maķē, kungam vārdu droši vien tad pirmkārt. Jā, paldies par šo iespēju. Kā jau iepriekš ārējās darbības dienas kolēģi norāda, mums ir izveidot kopējā komanda kopā ar komisiju un mēs strādājam pie šī instrumenta. Es zinu, ka jums ir ierobežots laiks, un tad ir daži vispārēji komisāri. Un mēģināšu atbildēt uz precīziem jautājumiem, kurus man uzdeva. Tātad mēs uzskatām, ka partnerības instruments, kā mēs to ierosinām, pavēr vairākus inovatīvus aspektus. Un grozījumos, ko arī sagatavojas pats referents, mēs redzam, ka te ir ļoti skaidrs, ka tas nav Eh, līdšanai piedāvājumi, kur ir bijuši ICI, vienam ierobežots geogrāfisks aptvērums. Te mēs skatāmies daudz plašāku. Tātad vispār Eiropas 2020 stratēģiju un lielajiem plašajiem um, izaicinājumiem, kas ir, piemēram, energo piegādes drošības un klimata pārmaiņas. Mēs to vēlreiz ļoti precīzi šeit uzsveram un te atgādinam, ka ar šo instrumentu mēs skatāmies plašāk Te nav runa vairs tikai par attīstības sadarbības. Tad ir valstis, kas, protams, spēlē arvien pieaugošu lomu pasaules starptautiskā arēnā. Un tādējādi mēs uzskatām, ka partnerības instruments, zinām, arā pat aizpildīt to, kas mums ir šobrīd varbūt tikai pieejams ceturtajā kategorijā. Un tātad ir aicinājums, lai Eiropas Savienības sarbojas tīpaši tām valstīm, kas strateģiski nozīmīgs, risināt aktīvu dialogu. Tas nozīmē, ka es citēju, ka veidojam sadarbību ar oficiāliem strateģiskiem partneriem un reizē arī citām valstīm, kas varbūt nav obligāti oficiāli strateģiskie partneri, bet kas atbilst tomēr pēc būtības. Un reizē Eiropas Savienības pašas interesēs tomēr ir. Ja mums nav konkrētie partneri vēl noteikti, tad mums ir jāpievēršās tam. Tātad jums jau ir arī zināmie partneri ASV, Japāna, Kanāda, bet reiz arī Brazīlija, Ķīna, Indija, Krievija. Valsts, ar kurām mums jau ir izveidots arī skaidra politiskā rīcība, rīcības plāni un dažkārt arī sadarbība, ietver sadarbības līgums, un tad mēs runājam par to, kā mēs varam uzlabot tirzniecības uh, attiecības un arī līguma attiecības, jau nosakot šādu modernu, aktualizētu ietvaru vienošanos. Tātad tas, ko jūs piedāvājat arī savus grozījumos, mēs redzam, kur liekam akcentu uz globālo pārvaldību, uz globāliem izaicinājumiem, uz tām lietām, kas saskaistās ar aģenda 2020. gadam, kur mēs runājam arī par tiesību īstenošanu un par valstīm, kas ir tādu vidēju ienākumu radītāju, kas arī jau tālāk attīstās. Un tātad te ir vairākas lietas iekļauts, lai mēs norādītu, ka arī vidēji ieņēmumi valstīs viņi ir arī kvalificējušies, šīs valsts kvalificējas, lai saņemtu šeit atbalstu arī no uh, attīstības sadarbības instrumenta. Un šeit tas uzskatīts kā papildinošs uh, instruments. Un visbeidzot, uh, vēlētos te uzsvērt par atsevišķām klauzulām, kuras izskata padome. Bet par to es došu vārdu komisijas uh, kolēģim, kurš varētu pateikt nedaudz no ārpolitikas instrumentu nodaļas un skats punkta vēl šeit papildus iespējamo komentāru. Ja paldies priekšsēdētāji, nedaudz tikai tad par um, raugoties, kā tad to instrumentu mēs varam reāli īstenot. Jūsu sagatavotie grozījumi un pāris tad komentāri par tiem. Nu, mēs redzam, ka klauzulas runā par iespējamiem labumu guvējiem. Tās, protams, nedaudz neatbilst varbūt žanram, jo te nav runa vairs tikai par savstarpējiem ieguvumiem vai eirozonas ieguvumiem, kas varētu dažkārt radīt nedaudz tādu samulsumu atkāpjoties no mūsu izstrādātās pieejas attīstības sadarbībā un piemērotē terminoloģijā. Tā ka īsti nevajadzētu runāt par šiem labumu guvējiem beneficiaries. Tas nebūtu gluži pareizi. Un vēl vēlos norādīt par šiem indikatoriem. Atsevišķās daļās, kur runa tieši par indikatoriem, skaidrs, kā ir svarīgi, lai šis instruments nodrošinātu tādus projektus, kas tiešām sniedz labu atdevi. Bet, nu, tā kā jūs te runājat par precīzu terminoloģiju, ex ante definīcijām, ko tas atkal nozīmē, ka jūs atsaucies uz labumguvēju valstīm. Nu, lai gan varētu, tad varētu domāt, ka šīs instruments ir domāts vispārējais fonds ciešai sadarbībā konkrētām valstīm, tad tomēr būtu dīvaini te runāt par ex ante Un visbeidzot, mums arī īsti nepatīk grozījumi izstrādāt pielikumam. Mēs uzskatām, ka te jābūt nedaudz piesardzīgākiem. Ja jūs gribat ļoti precīzi un jau tā kā norādošā veidā izstrādāt normas, tad sanāk, ka jūs zaudējat elastību un varat zaudēt atbilstību realitātei. Es baidos, ka daži dienas ir varbūt nepareizi šajā vietā adreses. Tev vajadzētu to pacelt uz kaut kādu programmēšanas dokumentu. Te vajadzētu tomēr atstāt tāds formulējums, kas atbilst vispārīgam raksturam. Paldies! Paldies jums abiem par šiem komentāriem. Nu, labi, tad vārds tagad uh, Maurio, Mario Mauro kungam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, Tas, manuprāt, skaidri apliecina, cik bija svarīgi nodrošināt šo pirmo viedokļu apmaiņu. Uzklausot kolēģis, es saprotu tiešām, ka par šiem jautājumiem vēl būs jārunā tālāk, un daudzos jautājumos ir jāpanāk vienošanās vēl. Nu, piemēram, kur mums ir jāatrisinā jautājums pirmkārt jau par kompetenci sadalījumu. Paldies arī visiem kolēģiem par jautājumiem, jo jautājums, kā mēs arī varam saprast, un tā kā esat Andrikienas kundze, 20% vai labāk tad 10%, nu, es labprāt atsauktos tad uz komisiju. Man tagad liekas, ka ir pareizi tā, kā es esmu formulējis, jo tad labāk arī varbūt šajos jautājumos tādu precīzu atbildu vispār nesniegt. Jo Andrikienas kundze jau arī nevar īsti pateikt precīzu atbildu šo jautājumu. Paldies arī ārējās darbības dienas pārstāvjiem, kas ļoti precīzi pateica, cik ļoti svarīgi ir šis instruments un kā ir svarīgi, kā šeit mēs saglabājam elastību. Ka tam ir jāpaliek par instrumentu, kas tikai sniedz šādu strateģisko virzību. Paldies komisijai, un komisijas pārstāvis vēlreiz man atgādināja par to, ka tiešām atsevišķos grozījumos Tur jau varbūt pārāk detalizēti iedziļinās kolēģi atsevišķajos jomās. Jo tad sanāk, ka mēs baidamies, ka ierakstam pārāk detalizētas atsevišķas lietas. Un tālākajās sarunās mums būs tomēr jānosaka, kāds ir šīs lielākās grūtības. Es domāju, ka jautājumos par gan saņēmējiem, gan arī ex ante definīcijām Mums būs precīzi jāsaprot, um, ka tās ir nabaru trešās valsts, kurām uzreiz nekavieši jāsniedz palīdzību, bet Eiropas Savienība tomēr parāda, ka viņai ir tāda strateģiska pieeja iepratim atsevišķām valstīm. Strateģiski vairākā veidā, vairāk, daudzos veidos, daudzā ziņā. Nerin tikai par tādu strateģisko vispārēju attīstību, bet gan arī parāda, ka Nu, katrā ziņā mēs vērtējam šīs attiecības, kā strateģiski svarīgas. Nu, labi, es katrā ziņā uzskatu, ka mums jāturpina vēl diskutēt, ir jānodrošina tālākas iespējas viedokļu apmaiņai, un tagad mēs sagaidām jaunos grozījumus, un tad nākošajā sanāksmē jau strādāsim tālāk. Paldies jums, Māro kungs! Tad šeit varam likt punktu, protams, pirmajam viedokļu apmaiņai apfet komitejā un vēlos tikai paziņot vēl, kā grozījumu iesniegšanas termiņš ir 14. jūnijas. Tagad vajadzētu ķerties pie nākošā darba kārtības jautājuma, bet tā kā referents ar vienu nav ieradies, tad Vigaņina kungs nav atnāca. 5 minūšu pārtraukums. Tad atsākam darbu pēc 5 minūtēm, ceram, ka viņš tad būs ieradies.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 Sì, colleghi, con... cominciamo con lo strumento di assistenza pre... Cienījamie kolēģi, runāsim tagad par pirms iestāšanās instrumentu, kas ir devītais darba kārtības punkts. Vigēnina kungs ir mūsu referents. Pirmkārt ir regulas priekšlikums, un Vigēnina kungs iesniedza daudz grozījumu priekšlikumu komisijas dokumentam, tā lai varētu uzlabot šo situāciju, tā lai pirms pievienošanās palīdzības instruments būtu konsekventāks, lai būtu lielāka saskaņa ar attiecīgo, attiecīgo politiku. Pirms es ļaušu izteikties mūsu referentam, Ļaušu izteiksies Kornelisenes kundze. Tātad pirms referenta runās Kornelisenes kundze tīri praktiski, ja vien viņam nav iebildumu. Nu jā, jā, dažs nenauc nekāda iebildumu. Lūdzu. Jā, paldies. Es tiešām ļoti īsi izteikšos, jo man ir jādodas uz koordinatoru sanāksmi. Mālos uzdot īsi dažus jautājumus referentam. Es nebūšu klāt, bet mani politikas uh, speciālisti ir klāt. Vēlos pateikties referentam par lielisku darbu. Mums jau bija diskusija. Un tā kā es esmu uh, referente no Emplu komitejas atzinumam, un tāpēc arī gandarīta par ideju par to, ka ir nepieciešams efektīvāku, caurskatāmāku, demokrātiskāku Uh, ziņojumu. Ir vairāk aspekti, par kuriem, par kuriem mēs varam vien, vien, vienoties bez problēmām. Man ir daži jautājumi. Pirmkārt, ir par 5%, kas tiek atlikti, uh, lai varētu apbalvot labus risinājumus. Vai arī labus sasniegumus kopumā, ideja nav slikta. Te pašā laikā es vēlos teikt, ka uh, PPI uh, lielāka problēma šobrīd ir naudas tērēšana pareizā veidā. Uh, Dažos gadījumos valstis 2012. gadā vēl tērē PPI 2007. gada naudu. Līdz ar to es nezinu, vai tas ir īstais instruments, lai varētu veicināt tādus labus rezultātus un, un varētu atbalstīt labus rezultātus. Varbūt viņš varētu precizēt. Vēl viena lieta, lūdzu, pastāstiet, ko es vēlaties panākt ar 12. un 13. grozījumu ar delģētajiem aktiem. Uh, ko piedāvā komisija. Jūs mainījāt mm, tekstu vienā no šiem grozījumiem. Es nav, man nav līdz galam skaidrs, ko es plānoju ar to panākt. Vēl viena lieta. Lūdzu, paskaidrojiet, kā varētu formulēt mērķus un Eiropas parlamenta lomu attiecībā uz uh, strateģiskā ietvara formulēšanu, kā arī strateģiskajiem plāniem, ko rakstīs dalību valstis. Tagad par 15. grozījumu. Mums nav līdz galam, man līdz galam skaidrs, kā jūs plānojat šo procesu uh, attiecīgi risināt. Un lielāka problēma, manuprāt, ir tieši, kā mēs varētu vienkāršot pieteikumus, kā arī uh, izdevumu deklarācijas iesniegšanas procesu, tā lai nauda varētu tikt iztērēta pareizi, bet te pašā laikā, protams, lai tas notiktu atbildīgi. Man nav nekāda brīnumaina risinājuma prātā, bet, manuprāt, vienkārši par šiem jautājumiem ir jādomā. Nobeigumā teikšu, ka esmu ļoti gandarīta par vairākiem priekšlikumiem no M Apple komitejas, un es ceru, ka varēšu jūs pārliecināt arī kompromisa garā pieņemt vairākus citus nodarbinātības komitejas priekšlikumus, un ar lielu interesi raugos jau nākotnē mūsu diskusijā un arī par iespēju uh, valstīm, kas saņem finansējumu, lai šīs valsts arī kļūtu par dalību valstīm. Un tagad lūdzu referenta kungs, lūdzu Vigienina kungs, cik daudz man ir laiks? jo tas ir svarīgi. Nu, tā, nu, vadoties no tā, es arī varēšu šo prezentāciju strukturēt no 8 līdz 10 minūtēm. Nu, labi. Nu, tad izskatās, ka atbildes jau būs manā prezentācijā. Savukārt, daudzos citos gadījumos varēšu arī individuāli atbildēt. Manā prezentācijā es neplānoju prezentēt pašu instrumentu. Esmu pārliecināts, ka visi uh, deputāti, kas ir klāt sanāksmē, skaidri zina, kas ir PPI instruments un kādi ir piedāvāti grozījumi, taču pieminēšu, kā šo atjaunotu instrumentu, kas ir PPI 2, komisija ņem vērā jau savā sākotnējā priekšlikumā dažus uh, trūkumus, kas bija iepriekšējos instrumentos, viņi šeit piedāvā elastīgāku instrumentu Un tas ir ļoti svarīgi, jo tagad piekļuve dažādām uh, politikas jomām vairs nav saistīta ar status, un tāpēc arī līdz ar to nav vairs nav svarīgi, vai valsts ir kandidāta valsts vai arī potenciāla kandidāta valsts. Svarīgākais ir, lai uh, potenciālu finansējumu saņēmēju valsts būtu gatava izmantot attiecīgo palīdzību vai atbalstu. Līdz ar to šis aspekts ir vienkāršots un attiecīgi arī absorpcijas eh, kapacitāte tiek palielināta un, respektīvi, naudas eh, apgove tiks vienkāršota. Un komisija arī, arī iesaka, ka varētu eh, nevis katru gadu pārskatīt dokumentus, bet pārskatīt pēc iesniegšanas, pēc vajadzības, respektīvi. Un, manuprāt, tas ir labāk, jo tad uh, ir lielāka saikne arī ar konkrētiem rezultātiem, piemēram, pārvaldības un atbildības līmeņa uzlabošanās. Ar kolēģiem jau esmu spriedis par šiem aspektiem jaunā instrumentā, un daudz kolēģi uzskata, jā, ka šis instruments ir daudz labāks par iepriekšējo. Tālāk. Pirms turpināšu ar konkrētiem priekšlikumiem Nālos teikt, ka gatavojat mūsu grozījumus, kā jūs varat arī pamanīt šos grozījumus priekšlikumā, mums bija iespēja tikties ar vairākam, uh, vairākiem dalībniekiem gan no Eiropas Savienības, gan arī no finansējuma saņēmējiem. Un uh, mums bija arī lieliska uzklausīšana, lielāka daļa arī pausto ideja ir iesa, iekļauti šajā priekšlikumā. Uh, Un tieši tā kā pieminēja Kor Kornelisenes kundze, es centos šeit uh, iekļaut tos priekšlikumus, kas jau ir izskanējuši, kas arī parādās vairāk komiteja atzinumos, kas uzrakstījuši ies, uh, savus atzinumus vai arī plāno ie, iz, rakstīt savus atzinumus. Protams, nav iespējams pilnīgi visu šeit iekļaut, bet daudzus priekšlikumus var. grozījumos jau tagad daudz kas ir iesniegts, un šie aspekti ir saist, saistīti ar to, ka pagaidām ir pārāk, pārāk konkrēti priekšlikumi, lai gan mēs, protams, kā parlaments mēs gribētu, lai instruments un regula būtu konkrētāk, te pašā laikā nebūtu pareizi runāt pārāk precīzi, pārāk specifiski tā, lai nu, būtu attiecīgais līdzsver šajā darbā. Nu, kā jau teicu, lielākais izaicinājums bija tieši saistīts ar līdzsvara meklēšanu, lai no vienas puses nebūtu pārāk konkrēti, bet te pašā laikā, lai nesanāktu pārāk vispārīgi, jo tad mums nebūtu īsti skaidrs un būtu arī ierobežota iespēja iesaistīties un caurskatāmība arī uh, ciest, un to mēs arī negribētu šajā priekšlikumā. Tāpēc arī pirmkārt teikšu dažus vārdus par uh, būtiskākajiem priekšlikumiem, kas šobrīd atspoguļojas grozījumos. Pirmkārt, par daudzietajiem aktiem. Šis ir jautājums, par ko jau tika diskutēts, arī kopējai īstenošanas regulā. Mūsu nostāja par PPI ir šāda, lai padome un parlaments deleģētu savas tiesības komisijai attiecībā uz visiem ast, plē, plānošanas dokumentiem attiecībā uz finansējumu izlietošanu. Tad šie dokumenti tiktu pieņemti kā delģētie akti, lai varētu nodrošināt demokrātisko leģitimitāti un caurskatāmību. PPI gadījumā tas būs kopīgais strateģiskais ietvers, kā arī stratēģijas dokumenti, kas tiek uzskatīti par kopīgiem stratēģijas dokumentiem, un šajos gadījumos tie būs delģētie akti. Šobrīd tā nav. Šā ir, šāda ir attieksme no Eiropas parlamenta puses attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem un ceram, ka tādas arī tiks panākts. Runājot par politikas darbības, pol, politikas jomu, darbības jomu, m, mm, līdz šīm PPI kritēriji nebija līdz galam skaidri, tāpēc arī mēs mazliet mo eh, modificējam šie darbības jomas. Mm, tika piedāvāti jauni risinājumi attiecīgajos punktos. Nu jā, jūs priekšlikumā tieši to varēsiet redzēt. Runājot par izpildes elementiem, paskaidrojumā ir runāts, ka par to, ka būs izpildes dokumenti un neoficiālajā dokumentā, ko mums iesniedz komisija, jau arī ir viņu viedoklis, taču pašā regulā šādas normas, respektīvi likumdošanas tekstā, nebija iekļauti konkrēti priekšlikumi. Tāpēc arī mans priekšlikums tiešām konkrēti ielikt uh, normatīvajā aktā konkrēts priekšlikumus. Manā gadījumā tas ir 13a jaunais pants, un tas nozīmē to, ka tās valstis, kas ievieš attiecīgas reformas, varēs arī lepoties ar labākiem rezultātiem. Uh, un attiecīgi izpildot skaidrus kritērijus, viņi varēs izmantot papildu finansējumu. Tātad es šeit nerunāju par mēģinājumu likt tērēt vairāk, bet drīzāk tā doma ir tāda, ka tās valstis, kas sasniedz labākus rezultātus, var izmantot arī lielāku finansējumu. Tas ir tāds apbalvojuma veids, un, kā jau teicu, ir jābūt absolūti skaidriem kritērijiem, un to, protams, nevar izdarīt pašā regulā, bet drīzāk vispārējā strateģiskajā ietvarā. Tālāk. Mēs nu, uzskatām, ka sadarbība pāri robežām un uh, pieejamais finansējums šeit ir jāpalielina. Un tas ir līdzīgi tam, ko ieteica Regi komiteja, un mans priekšlikums būtu palielināt proporciju no 3 līdz 7 procentiem. Nu jā, mēs jau šeit pasakam līdz 7%, tas nozīmē, ka tas nav obligāti sasniegt 7%, vienkārši tā ir iespēja tām dalību valstīm, tām Eiropas Savienības valstīm, citām valstīm, lai palielinātu finansējumu iespējas pārobežu sadarbībai un tad mēs būsim labāk arī sagatavoti, respektīvi valstīm būs daudz vieglāk apmainīties ar savu iegūto pieredzi attiecībā uz Eiropas Savienības finansējuma apgūšanu pēc iestāšanās, kas arī ir svarīgi, ir, lai būtu precizējums attiecībā uz otrajā pāntā iekļautajiem projektiem progresa indikatoriem. Te mēs runājam par programmēšanas dokumenti, kā arī instrumentu, kas nodrošina labāku konsekvenci, respektīvi labāku sadarbību starp dažāda veida instrumentiem, un šajā regulā ir jābūt absolūti skaidriem kritērijiem par uh, līdzekļu piešķirumu. Katrai valstī ir jābūt saviem kritērijiem, kas ļauj skaidri redzēt, vai progress ir sasniegts jābūt ļoti skaidriem noteikumiem, un, ja tiešām ir panākts lielisks progress, tad kā šo īpašu progresu varētu apbalvot, kā es esmu pieminējis par uh, pilsonisko sabiedrību un tās līdzdalību sociālajā dialogā, arī šeit ir savi grozījumi, un mēs šeit gribētu runāt par vispārīgāku PPI mērķi, respektīvi um, tiem ir jābūt uh, kandidātu valstu kritērija izpilda it īpaši stabilitātes kritērijas, drošības kritērijas, un kas ir pamatkritērija visā, visos uh, attīstības dokumentos. Mēs esam iekļāvuši arī otrajā pāntā konkrētu norādi uz mērķiem, un tas pats attiecas arī uz bēgļiem, kā arī uz pārvietotām personām un uz noteikti saprotat, ka tā drīzāk ir problēma nevis, teiksim, Islandē, bet uh, Rietumu Balkānu valstīm, un daži no iestrādātajiem grozījumiem pēc būtības atspoguļo uh, Eiropas Savienības darbības uh, līguma izmaiņas, nu tā kā mēs nolēmam, ka ir nepieciešams nodrošināt saskaņu ar pamatlīguma tekstu, tad arī tāpēc ir iesniegti grozījumi. Būtiskākais ir tas, lai katra valsts tiktu vērtēts saskaņā ar saviem panākumiem, un tas ir piektajā apsvērumu punktā. Un esam arī uzlabojuši um, formulējumu attiecībā uz sadarbību ar citiem finansējuma piešķīrējiem, piemēram, uh, Pasaules banku. Ir iekļaut arī aspekti, kas ir saistīti ar pieklājīgiem cilvēciskiem dzīves apstākļiem, uh, darba spēka mobilitāti, citiem sociālajiem aspektiem. Uh, un visi šie aspekti ir izskanējuši tad, kad es tikos ar interesētām personām. Nobeigumā mēs arī ļoti gribētu, lai Eiropas Savienības atbalsta iegūšana būtu redzamāka, un par to jau tika runāts tad, kad mēs runājam par pirms pievienošanas uh, instrumentu, kā arī citiem instrumentiem, un tas ir svarīgi, lai būtu skaidri redzams, kāds finansējums ir piešķirts un arī kādi rezultāti ir sasniegti. Un tad šiem sasniegumiem jābūt redzamam gan arī pašās valstīs, gan arī Eiropas Savienība kopumā. Vēlos pateikties komisijai par palīdzību. Viņi vajadzības gadījumā sniedza paskaidrojumus, varēja uzdot jebkādu papildu, jebkādus papildus jautājumus, un es teikšu, ka Eiropas parlaments ir komisijas pusē šajo, šajos jautājumos. Un tā kā mums ir kopīgi mērķi, kopīgas prioritātes, mēs uzskatām, ka kopā komisija un parlaments varētu panākt vairāk attiecībos PPI. E. Un tā kā es arī zinu, kādas diskusijas šobrīd notiek padome attiecībos PPI, e. es nedomāju, ka būs kādas milzīgas problēmas vai arī nerisināmi uh, jautājumi vai arī milzīgi viedokļu atšķirības starp padomi un uh, parlamentu, protams, jā, delģieto ja, aktu jautājums tiks risināts. Paldies, Vigenina kungs, un tagad mums ir ēnu referents. Nenska kungs no tautas partijas grupas. Paldies, cienījamie kolēģi! Ņenskas kundze. Jā, paldies. Es pirms vēlos pateikties Vigēnina kungam par uh, viņa grozījumiem, kas ir iesniegt attiecību uz PPI. Manuprāt, viņš ļoti labi ir izvērtējis priekšlikuma efektivitāti un piedāvā mums konkrētus priekšlikumus, pie kuriem mēs varam strādāt. Tā kā es no budžeta komitejas esmu uh, atzinuma referente, es skaidri saprotu, ka ir nepieciešams šeit nodrošināt skaidru saikni ar, eh, starp rezultātiem un finansējumiem. Un es arī uzskatu, ka ir nepieciešam no, nepieciešams nodrošināt konsekvenci starp finansējumu, ko Eiropas Savienība sniedz, citi finansējuma devēji, kā arī, Eiropas, kā arī valsts eh, pati. Tā, lai nebūtu dubultais finansējums piešķirts un lai mēs ne, nelietotu naudu nelietderīgi. Un runājot par finanšu regulu, es ļoti uzstāju tiešām uz tā, lai Eiropas Savienības iekšējā politika tiktu saskaņota ar Eiropas Savienības ārējā politika. Esmu ļoti gandarīta arī par to, ka Vigenina kungs iekļāva vairākus manus paustos priekšlikumus savā dokumentā. Un es, eh, kā atzinumā mm, rakstītāja, referente varēšu, protams, iekļau, sekot arī tam, kas, kas notiek. Es uzskatu, ka 5% būtu jāatvēl tieši labo rezultātu sasniedzējiem. Es noteikti arī sekošu, kā e, attīstīsies kritēriju uh, e, cikls e, attiecībā uz pirmsiestāšanās procesu jaunās valstīs. Es uzskatu, ka tieši šo noteikumu ievērošana ir viens no būtiskākajiem inovāciju aspektiem, ko mēs esam iemācījušies no iepriekšējās paplašanāšanās, un tad varēsim attiecīgi saskaņot visus centienus, kas ir iekļauti Eiropas Savienības ārlietu instrumentos. Un es uzskatu arī, ka ir nepieciešams palielināt Eiropas parlamenta lomu, respektīvi visi instrumenti darbības laikā, izmantot deleģētos aktus. Vēlreiz paldies Vigēniem kungam un paldies arī jums par uzmanību. Paldies, cienījami kolēģi, un tagad lūdzu Kačina kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie uh, kolēģi, referenta kungs, mums šobrīd ir dokuments, kas labi papildina komisijas priekšlikumu. PPI ar piedāvāto uh, pārstrādi noteikti varēs uzlabot savu vērtību. Esmu īpaši gandarīts par to, ka referents šeit iekļāvis arī tādus aspektus, ka diskriminācijas aizliegums, korupcijas apkarošana, minoritāšu aizsardzība un organizētās noziedzības apkarošana. Um, rezultātu indikātori arī, manuprāt, ir ļoti svarīgs aspekts. Mums tiešām ir jābūt iespējai uh, objektīvi noskaidrot, cik labi mūsu finansējums tiek izmantots kandidātu valstīs. Par klimata pārmaiņām runājot un piešķiramo finansējumu vēlos atgādināt par iepriekšējo augsto ziemu, kas radīja diezgan nopietnas ekonomiskās sekas, kā arī daudzu uh, padzīvojušo sabiedrības uh, locekļu nāvi pat. Un tāpēc arī jāsaprot, kāda ir reāla situācija Tāpēc mēs saprotam, ka nevaram tikai runāt par eh, seku mazināšanu. PPI fondus, PPI līdzekļus var izmantot arī situācijas uzlabošanai šajā jomā. Nobeigumā vēlos lūgt referentu, lai viņš paskaidro, kāpēc šajā diezgan ne, nestandarta pieeja viņš šeit iekļāva norādu uz delģētajiem aktiem pat plašāku tādu uh, dziļāku norādi nekā tas bija komisijas sākotnējā priekšlikumā. Manuprāt, parlamentam jābūt uh, svarīgai lomai um, saņēmēju valstu sarakstā apstiprināšana un aktualizēšana 14, uh, 14. grozījumā. Šobrīd ir teikts kaut kas savādāks. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai parlaments arī piedalītos lēmumā par to, kura valsts var saņemt uh, PPI Un, eh, ja parlaments neiesaistās šajā uzdevumā, tas nozīmē, ka Eiropas Savienības iedzīvotāji ir izslēgti no šī lēmuma. Vismaz AFET komiteja ir jābūt noteikti iesaistītai. Un komisija nevarētu iekļaut kādu jaunu valsti šajā sarakstā, nesaņemot uh, parlamenta viedokli. Paldies, vai vēl kādi jautājumi būtu? Ja jautājumi vairs nav, tad Rīsa kungs, komisijas pārstāvi, lūdzu. Thank you uh, very much. I will... Paldies. Ļoti īsi. Pirmkārt, es gribētu pateikties uh, par šo uh, pozitīvo vērtējumu komisijas darbam, un es gribu arī pateikt vis, pateikties referentiem un koreferentiem, ar kuriem mums ir bijusi konstruktīva sadarbība. Uh, Un mēs esam mēģinājuši ņemt vērā pieredzi no darba pie iepriekšējā instrumenta un veidot šo vienkāršāku un orientētu uz rezultātiem. Jūs redzat šodien rezultātu. Tas tā tiešām ir, ka parlaments ir um, iesaistīts tagad likumdošanas darbā, bet uh, parlaments vienmēr ir piedalījies diskusija apmaiņā par stratēģijas dokumentiem Es šeit gribētu minēt 2010. gada decembrī padarīto par pārrobežu sadarbību, kad mēs strādājam kopā ar parlamentu. Priekšlikums e, paplašina komisijas ieteikto, e, tātad e, ņem vērā komisijas ideju, bet papildinu to ar detaļām. Nav nekā tāda, kam mēs varētu nepiekrist, un es atbalstām eh, to, kā pilsoniskā sabiedrība ir jāiesaista, ir vajadzīga arī koordinācija. Un šeit jautājums ir par to, kā panākt līdzsvaru eh, starp eh, mērķiem un formulējumu. Tas īpaši attiecās uz kritērijiem. Mums ir jābūt tekstam, kas ir elastīgs un piemērojams konkrētai situācijai. Jautājums ir, ko iekļaut pašā regulā, eh, ko pamat eh, schēmā un ko pašos dokumentos par stratēģiju. Par budžetu ziņojumā ir minēts, ka ir 23% IPA budžeta pieaugums salīdzinot ar iepriekšējo finansu mehānismu. Tas tā ir, es tikai gribētu paskaidrot, ka ieteiktais budžets ir 2013. gada budžets, neskaitot eh, Horvātiju un nākamā gada finansu schēmas eh, robežā šis dokuments paliek nemainīgs. Ja mēs izņemam inflāciju, tad eh, reālais pieaugums ir 8%. Par pārobežu sadarbību un ieteiktajiem 7% mums eh, tie vēl būs tiešām jāapskata. Mēs jau esam daudz ieguldījuši eh, CBC, tātad pārobežu sadarbībā, bet um, tā vēl nav visa sadarbība. Mums arī vēl ir pārobežu sadarbība uh, ar Rietumbalkānu valstīm un Turciju, tātad pārobežu sadarbībai finansējums būs lielāks. Šeit jūs iesakāt um, palielinājumu, kas ir izaicinošs eh, šīm sešajām dalībvalstīm, sešām dalībvalstīm, kam ir kopīgas robežas ar Rietumu Balkāniem, un arī būs vēl viens izaicinājums, kā reģions varēs izmantot eh, šo finansējumu. Jebkurā gadījumā paldies un ceram uz tālāku sadarbību. Mr. Vigeni. Well, just, uh, briefly, I think that... Es īsi gribētu teikt, ka uh, gribētu pateikties uh, koreferentiem par uzstāšanos un nākamajās nedēļās līdz grozījuma iesniegšanai es ņemšu vērā to, ko ir iespējams uzlabot, jo Es gribētu sagatavot dokumentu, kuru var atbalstīt viss parlaments un visārlietu eh, komiteja. Un runājot par Nēnskī kundzes teikto, mums ir, eh, mēs esam daudz maz eh, precīzi šeit ieviesuši budžeta komitejas idejas, bet tās var apspriest vēlreiz par noteikumiem Mēs varam to pašu izteikt stingrākos formulējumos, bet vispār jautājums ir ņemts vērā. Par Kacina kunga teikto par valstu sarakstu. Uh, Es saprotu, ka komisija iesaka, eh, ka pielikums būtu deleģēts akts, tātad mēs neiesakām nekādas izmaiņas. Un tas ir svarīgs risinājums, bet mēs varētu apspriest to vēlreiz. Tad par klimatu izmaiņām. Protams, tā ir liela diskusija, bet vispār eh, nostāja atbilst parlamenta vairākuma pozīcijai. Mēs nevaram izdarīt secinājumus tikai no vienas augstas ziemas. Es šeit negribētu sākt diskusiju par to, vai ir klimata izmaiņas un kādas. Bet, ja mēs, mēs runājam par fondiem, kas ir saistīti ar klimata izmaiņu mīkstināšanu. Tātad ne tikai tie e, finansējuma līdzekļi, kas ir tieši paredzēti klimata izmaiņu novēršanai, tad tas atbilst arī komisijas nostājai. Un papildus e, kritērijiem, pēc kuriem vērtēt darbības, e, gribētu ieteikt ka ietekmes vērtējumu iekļaut komisijas gada atskaitēs, kas nozīmē, ka gada atskaitēs arī būs ietekmes vērtējums par to, cik daudz IPA sistēma ir um, veicinājusi šo valstu tālāku virzību uz iestāšanos. Un Es gribētu atvainoties par to, ka es ierados ar kavēšanos, bet šodien bija ļoti aizņemta diena. Bija Ķīnas fórums, un man arī bija jābūt reģionu komitejas sanāksmē, un varbūt es neaprēķināju laiku, un es ceru, ka jūs piedosiet man šo kavēšanos. Jā, mēs jūs piedosim. Uh, Šoreiz es gribētu atgādināt, ka termiņš grozījumiem ir 14. jūnijas eh, līdz 12. pusdienlaikam. Nākamais ieteikums padomē par ANO ģenerālās asamblējas 7. sesiju. Eh, ziņotājs ir Aleksandrs Grāfs Lāmsdorfs. Un Eiropas parlamenta ieteikumi par eh, nāk, tātad ANO ģenerālās asamblejas nākamajai sesijai ir sagatavoti apmēram 136 grozījumi ieteikuma projektam un referents ir vienojies ar koreferentiem par desmit kompromisa grozījumiem, uh, lai tālāk uzlabotu tekstu un lai tas būtu konsekventāks. Vārds referentam. Paldies, un es gribētu pateikties koreferentiem un visiem, kas ir strādājuši pie šī dokumenta. Es gribētu pateikties arī visiem grupu pārstāvjiem par sadarbību. Grozījuma skaits ir diezgan liels, es sagatavoju dažus, jo bija jautājumi, kurus nevarēja pietiekami labi apskatīt, eh, īpaši par eh, tiesībām un par Rio konferenci, kas gatavosies. Mēs arī saņemam deve komitejas atzinumu, un es gribētu atzīmēt, ka mums ir laba sadarbība ar deve komiteju, un mēs iekļausim arī daļu no viņu atzinuma savā dokumentā. Kompromisa grozījumi pamatā ir par jautājumiem, par kuriem ir eh, vispārēja vienošanās, atbildība par tiesību ievērošanu, eh, sieviešu loma, eh, un arī ir jautājumi, kas ir svarīgi gan šeit, gan arī DV komitejā. Un e, šie ir jautājumi, kas e, ANO ir ļoti svarīgi, un mums ir arī tie jāņem vērā. Starptautiskā e, sabiedrība atbalsta skaidri noteiktus un saprotamus mērķus. Par dažiem jautājumiem bija vairāk diskusiju ar koreferentiem. referentiem bija diskusija par atbildību, atbildību un uh, aizsardzību. Šeit nav īsti skaidrs, kurā virzienā šī diskusija aizvirzīsies, bet šī atbildība uh, par aizsardzību, tas ir uh, jēdziens, kas ir veidots 2005. gadā, ir ļoti svarīgs starptautisko tiesību attīstībā. Nedaudz pretrunīgs jautājums ir parlamentu loma ANO darbā, kā labāk veicināt parlamentu piedalīšanos eh, šajā procesā. Un ir eh, grozījums, par kur būs vienkārši balsojums. Balsojums notiks rīt no rīta, un es jau nosūtīju balsošanas sārakstu ar savām piezīmēm. Ja ir kādi jautājumi vai šaubas par grozījumiem, tad es arī esmu gatavs uh, apspriest uh, tos jautājumus, kādi jums ir. Es gribētu pateikties visiem par ļoti ražīgo sadarbību. Paldies! Uh, tagad vārds koreferentam. Korina Kreto kundze, lūdzu. Paldies! Es arī gribētu pateikties uh, Lamsdorfa kungam un arī uh, kolēģim no es uh, no kolēģiem no manas grupas, īpaši Munis kundzei. Un šis dokuments tiek pieņemts situācijā, kad ANO saņem uh, kritiku par eh, savu lomu eh, konfliktu risināšanā. Piemēram, eh, Sīrijā cilvēktiesību pārkāpumi notiek un tie tika apspriesti arī komitejā. Tie ir ļoti svarīgi jautājumi, tātad Mēs eh, nu, uzskatām, ka Eiropas Savienībā ir svarīga loma pasaules mērogā veicināt demokrātiju, un tas ir acīm redzams mūsu pienākums. Un Eiropas Savienībai ir jābūt redzamai pasaules mērogā, un ziņojumā ir teikts, ka mums ir jābūt vienotai nostājai dalību valstīm, un mēs arī esam uzsvēruši, ka ir jāuzlabo koordinācija, pārskatāmība un informācijas apmaiņa drošības padomē. Un ir um, lēmumiem jābūt efektīviem, un Eiropas uh, Savienībai ir jādarbojas, lai sasniegtu tādu starptautisko eh, attiecību līmeni, kad ANO būtu leģitīms pasaules mērogā. Un ANO būtu arī eh, jāparādz Eiropas eh, Savienībai loma šajā procesā. Un es gribētu arī minēt, kā Lamsdorf kungs iekļāva attīstības jautājumu eh, šajā ziņojumā Eiropas eh, Savienības valstis nodrošina eh, nu, vairāk nekā 40% no ANO budžeta, un mums ir jāstrādā pie ANO efektivitātes. Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi? Nē, Lamsdorfa kungs. Es gribētu pateikties kolēģiem, un balsojums notiks rīt. Šajā rītdienas balsojumā ieteikumi ir pieņemti, ja grupa nepieņem kādus jaunus grozījumus. Es domāju, ka tas tā nebūs. Un mēs arī saulaicīgi strādājam pie šī dokumenta, vēl pēc mēneša tas tiks skatīts padomē, un ja šis dokuments arī tiks pieņemts, tad es to iesniegšu tālāk eh, padomē. Paldies! What to do? <laughs> nu, ko tad lai darām tagad? Jūs vēlaties ko teikt? Mēs jau pabeidzām diskusijas. Nu labi. Un nu, to tad pagriezt par, varbūt vienkārši izteikumu. Labi, pretskungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētā. Nu, lā, es atvainojos, ka nokavēju debates. Es ļoti labi sadarbojos uh, ar Lamsdorf kungu. Es vēlējos norādīt, ka grāfs Lamsdorfs ir pret daudziem grozījumiem, Un man liekas, ka īstais iemesls ir tas, ka mums ir dažādi izpratni, dažāds redzējums nākotnē. Katrā ziņā esmu gatavs atbalstīt lielu daļu no tā, ko Grāfs Lamsdorfs ierosina balsoš, vēl, balsošanas sarakstā. Tomēr piedāvātais 8. un 10. kompromiss grozījums manai politiskajai grupai ir nepieņemams. Tur ir iekļauti citu politisko grupu grozījumi. Un tāds patī nekādā ziņā nebija gatava atbalstīt šos grozījumus. Un tāpēc arī mēs nevarēsim atbalstīt šos gala kompromisu priekšlikumus. Turklāt, astotais kompromiss nonāk pretrunā ar parlamentu pozīciju, kā to nobalsīm pagājušajā nedēļā. Par finanšu darījumu nodokli. Un īpaši pirmo apsvērumu punktu. 105. un 136. grozījums, ko sagatavojuši vairākas politiskās grupas. Karā ziņā Te ir tie grozījumi, kur ir runa tad par mūsu pārstāvniecību ANO ģenerālajā asamblējā. Un arī šie grozījumi nav ieguvuši atbalstu. Un tieši tāpēc es ierosinātu sākumā skatīt šiem kompromisu grozījumiem, kas ir noteikti, ka tad pamats tālākajām sarunām, un, un, lai nodrošinātu pozīcijas pārstāvniecībā no ģenerāla asamblējā. Bet tā tad tas bija mūsu ierosinājums, un to citu noraidīja. Tāpēc es uzstāju, ka par 135 un 136 mēs noraidām šos grozījumus. Un par 122 grozījumu tieši tāpat noraidām. Bet paldies grāfam Lamsdorfam par viņa darbu un par sadarbības kaisotni. Paldies Vāclainen kungam! Nu ko, Aleksandrs uh, Grāfs Lamsdārps nu pat pazaudēja, uh, zaudēja futbola spēlē, bet šo ziņojumu gan viņš vienmēr tā kā uzvar katru gadu. Tomēr tas, ko es iesniedzu, un arī citi, un tāpat arī jau pagājušo gadu, tātad mēs runājam par ANO demokratizāciju, un tas nozīmē, ka parlamentiem noteiktu lielāku līdzdalību. Pie šā tā mēs, protams, vienmēr atgriežamies, jo tas ir vienmēr aktuāls jautājums. Un es nevaru saprast, kādā veidā pagājušo gadu galu galā mēs jau panācām lielu vairākumu, lai nodrošinātu parlamentāro pārstāvniecību, un tā bija tiešām izraisīja globālu reakciju. Un lūk, New Delhi arī jau pirms 14 dienām organizēja lielu konferenci, kur arī 15 uh, Indijas parlamentārieši iestājas tieši par šo pašu jautājumu. Senegālā un arī citur, um, piedošana, tad, tad Indijā tas arī bija skaidrs viņu arī nostāja. Bet, ja šogad mēs neiestājāmies par šo jautājumu, tad to uzskatīsim par mūsu tādu vājāko punktu. Kāpēc tad, lai mēs grozītu 135. tagad priekšlikumu? Tātad man politiskā grupa balsos par. Es ceļu kā zaļie un liberāļi. A, es gan nezinu, lai gan ar Aleksandru mēs visiem jautājumiem esam viensprāts, bet es zinu, ka viņš ir diplomāts un viņam nepatīk parlaments. Un es runāju pats ar savu uh, vēstnieku, viņam arī liekas šausmas, vēl tāds parlaments brauks uz uh, ANO ģenerālasamblēju, nu tas viņam liekas nepieņemam. Bet tā kā, protams, mēs esam tautas pārstāvi, tad mums ir jāpanāk arī globālajā arēnā mums ir šī teikšana. Un tā diena nāk. Un arī IPU. Tas, kas arī ir, protams, ir parlamentu asamblēja, bet tā nav daļa no ANO struktūras. Tā ir tikai novērotāja status, kā piemēram Greenpeace organizācijā. Tas taču ir smieklīgi, ka parlamentam ir novērotāja status ANO struktūrās. Varbūt, ka mēs varētu par to izteikties, un tas man šķiet pilnīgi smieklīgi. Katru gadu mēs par šo iestāmies un arī pasaulē mēs tiešām atbalstām šo. Mēs redzam, ka arī lielās valstis, Latīņamerikas valstu parlamenti, Āfrikas parlamenti un tāda Indija to atbalsta. Un ja rītdien mēs to nobalsosim pret šo priekšlikumu, tad sanāk ļoti dīvaini. Ko sanāk, ka mēs pierādām, ka mēs neesam uzticami partneri, un es tāds eh, vēršos pie kolēģa Fredes un aicinātu, tomēr, lai jūs varētu pārdomāt vēl šo situāciju un atrast kādu citu formulējumu Mēs varam to grozīt, bet ideja ir jāparādās. Kā mēs varam teikt, ka mēs tagad esam pret par ideju, ko iepriekš mēs atbalstījām? Manuprāt, tas šķiet ļoti dīvaini. Ja mums tā pienos arī personas, kas, protams, nezin, par ko bija iepriekšējā runāšana, vispār sarunas, nu, tad tagad liekas ārkārtīgi dīvaini, ka mēs pagriežam vispār savu kursu. Un tāds uh, eh, Lokvīlērs kundze vārds. Zaļo grupu sādā. Paldies, es atvainojos, ka es nokavēju. Mūsu ēna referente ir Franciska Brantner, bet kādā ziņā es arī esmu iepriecināts, ka esam panākuši trešo kompromisa grozījumu, un te skaidri norādīts sieviešu loma arī starptautiskā miera uzturēšanā. Uh, un tāpat arī starptautiskās taisnīguma likuma varas nodrošināšanā. Mēs par to esam iepriecināti un par citiem grozījumiem, ko esam iesnieguši. Nu, bieži vien ir tā, ka ir jāskatās, ko mēs precīzi zinām un ko mēs gribam panākt. Tas mums ļoti svarīgi, lai parādīs jautājums par cilvēku tiesībām. Un mēs arī turpināsim ar vien iesniegšos grozījumus. Kolēģi Lamstarp! Nu, man īstenībā patīk parlamenti, jā. Jā, es biju diplomāts. Šodien esmu futbolists un zaudēju futbola spēli ar Portugāli. Bet nu labi, tā ir ziņojums. Par predkunga ziņojumu. Tāds partija gan sacīja, ka 8. un 10. viņam īpaši nepatīk un mēs pārbūdiem ar citiem mēnu referentiem vispārēji ir pār, tā ka mēs par to balsosim. Kur mēs īpaši runājam arī par vīdes pārvaldību un attīstības jautājumiem. Par 122. Labi, es nezinu, kāds īsti bija, bet tas viss atspoguļos balsošanas sarakstā. Tad pa slaveno jautājumu par to, ka parlamentu līdzdalība varētu kalpot, lai stiprinātu demokratizāciju ANO ietveros. Nu, te ir vairākas lietas. Pirmkārt, šim parlamentam ir, protams, iztiesības pieņemt lēmumu, jebkurā gadījumā, ja viņi gatavi pie šī jautājuma atgriezties, jo, kā jau reiz teica Konrāds Adenauers, pat mans politiskais oponents nevar aiz, mani aizskavēt, kļūt gudrākam katru dienu. Nu, lūk, un tāpēc saruna un šie kompromisa grozījumi pierāda ļoti dzīves debats, kas aiz tiem slēpjas jau. Un, protams, ka jūs varat teikt, ka es īstenībā piekrītu. 99% gadījums ir viens prāts, viens viedoklis par ANO redzējumu. Bet ir viena lieta, kas, protams, mūs šķir. Ko nozīmē šāda parlamentārā asamblēja? Tas, kādā ziņā balstās uz ANO hartas otro pantu, tas nozīmē, ka ir jāievēro princips, ka visas valstis ir vienlīdzīgas ANO ietvaros. Tas nozīmē, ka katra valsts var nozīmēt uh, savu parlamenta līdzdalību. Piemēram, Sīrijas parlaments, Ķīnas tautas kongress tiks pārstāvēts, Ziemē uh, republikas tautas pārstāvi tiktu nosūtīti un tālāk. Tātad jebkurš parlaments pasaulē tiek ievēlēts demokrātiskā veidā, jeb tādā ziņā tā to atsaprot ANO. Līdz ar to tas nebūtu saprotams, ka uzreiz ANO iekļūt lielāku demokrātisko svāru. Un tālāk, kas tad notiek ar Eiropas parlamentu? Eiropas parlaments nonāk ļoti sarežģītā situācijā. Es atcaucos uz otro pantu. Otrais pants runā tikai par dalībvalstīm, par ANO dalībvalstīm. Un to um, suverēno, jeb neatkarīgo uh, Uh, statusi ANO sistēmā. Eiropas parlaments nav šāds suverēns parlaments, jo mēs nepārstāvam valsti. Eiropas Savienība nav valsts. Eiropas Savienība pat par sevi nav ANO dalībā, dalībniece. Mēs vispār, kā Eiropas parlaments, esam ārpus uh, šī ANO sistēmas, bet mēs tā uh, tur laužamies iekšā pa durvīm un pieprasām, lai viņi piešķir mums kaut kādu īpašo statusu, ka mums nepatīk novērotā statusu, ko mans kolēģis nosauc par smieklīgu. Es uzskatu, ka gan skatoties no demokrātiskām skatpunktā, gan arī skatoties arī no starptautiskā un starp iestāžu skatpunktu, mums ir īstenībā jāsaprot kāds lietas. Mūsuprāt, daudzkārt labāks risinājums ir savādāks. Tātad mums ir, protams, ir gadskārt ir delegācija, parlaments ierodas, mums ļoti laipni uzņem gan mūsu uh, tātad, gan dalību valstu pārstāvi, vēstniecības pārstāvniecības, gan arī ANO struktūras. Mums tur ļoti skaidra sadarbība, un tas jau viss darbojas. Mēs savukārt varētu arī pārskatīt arī, protams, parlamentāro aspektu. Kā nacionālās delegācijas, kas dodas uz ANO, arī iesaista savus parlamentāriešus. Tas ir iespējams. Nekas to neaizliedz, un arī droši vien, ka Eiropas Savienības delegācija vai šogad vai nākošgad varētu iekļaut arī Eiropas parlamentu pārstāvi savā delegācijā. Līdz ar to es uzskatu, ka ir vairāk veidi, kā mēs varam stiprināt arī parlamentāro uh, atspoguļojumu ANO darbībā. Mums nemaz nav jārāda, kaut, jārada, manuprāt, tādas sarežģītas struktūras, kas nemaz nav demokrātiskas un pārāk dārgi iestādi. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mums ir jāmēģina izskatīt visus šos alternatīvos veidus, kas līdz šim darbojušies ļoti labi, un es arī uzskatu, ka ilgtermiņā IPU, IPU darbība, protams, ir vēl jāstiprina. To nevar uzskatīt par pilnīgi pārs aizstāt ģenerāla asamblēju, kad tu atsaucies uz 25. pantu, hartas pantu, bet, eh, jo tur ir atšķirīgas attiecības, tad arī, tad, protams, par darbiniekiem un tā, bet eh, IPU ir viens veids, kā mēs skaidri to varam to panākt, bet tas nav vienīgais veids, kā mēs varam uh, stiprināt parlamentu pārstāvniecību. Nu, lūk, mans secinājums šāds. Man patīk parlamenti, man patīk mūsu darbs. Mēs piekrītam ļoti daudzām lietām, un tikai dažas lietas, par ko mēs neesam vienos prāts, un pat arī visas tiesības mums patram savu pārliecību, un es un tomēr būšu pret šo 135 un 136 grozījumu. Un paskatīsimies, kurš rītdien uzvarēs balsojumā. Nu, Portugāli mūs sasīt šodien, paskatīsimies, kāds rīt būtu balsošanas rezultāts. Paldies! Es jums pilnībā piekrītu. Labi, lūdzu. Lūdzu, nesāksim vēlreiz šīs diskusijas. Uh, Lamsdors atzēja 4 pret 2 futbolā. Tagad viņam jāuzvar 5 pret 1, savādāk nebūs godīgi. Bet nu lūdzu, Aleksandra, man tā pārsteidz uh, tā argumenti. Eiropas parlamenta delegācija. Un es arī esmu bijis kopā ar jums Ņujorkā. Viss kārtībā. Ja jūs tā to izmantojat kā argumentu pret parlamentā struktūras izveidi, kā parlamenti sekotu ANO darbībai globālajos jautājumos, un nu, tas nav nekāds arguments. Nu labi, IPU stiprināšana nu, tas ir pilnīgi kaut kas cits, es vēl neesmu pret to, bet tas nekad nebūs ANO struktūras uh, loceklis, tātad tas ir tikai Ženēvā, tā, tāda, nu, konsultāciju iespēja pirms sanāksmes Ņujorkā. Tur ir pārāk daudz jautājumu, kurus viņiem vajadzētu izskatīt, un nekad viņi nebūs tāds uz ANO vērsts iestāde. Līdz ar to, nu, tā nav nekāda alternatīva. Tas nav otrais pants, tas būtu 22. pants. Jūs varat arī izveidot jaunu iestādi, ANO ietvaros, izmantot ģenerālasamblejas vairākumu, bet nu, tas viss tas tikai ir detaļas. Katrā ziņā mums ir jāizmanto šī iespēja, kā ANO tiek reformēts, un apzinoties arī globālās izmaiņas, mums jāsaprot, kas ir, kāds ir izmaiņas. Tad, tad nav jau tikai diplomāti vai izpildvāri, kas tur piedalās, ir arī pilsoniskā sabiedrība, kas piedalās, Nākotnē jums var būs arī, protams, tās būs dalībvalstu valdību pārstāvi, bet nākotnē varētu būt arī parlamenti. Un es pilnīgi novraidu jūsu pieju. Jūs atbalstat, protams, savus diplomātus. Es zinu, ka viņam nepatīk parlamenti, un tā, tas bijis. Un izskatās, ka jūs viņus kaut, viņi kaut kā jūs ir ietekmējuši. Nu labi, tikai par šo vienu jautājumu. Pavisam īsi. Nav tikai par AFET delegāciju. Es runāju par šo gadskārtējo, bet arī, piemēram, cilvēktiesību komiteja dodas uz Ženēvas cilvēktiesību padomu. Mūsu devi komiteja arī runā ar citām attiecīgām ANO struktūrām, un tur pat budžeta kontrolas komiteja dodas uz Ņujorku lai pārunātu jautājumus par to, kā ir šis uh, rīcības plāns un kā notiek budžeta kontrola un tā tālāk. Tā ka daudz lietas jau notiek, un pat i UMP eh, nevarētu tad arī pārbaudīt visus savus deputātus, un nekādā veidā arī to nevar izsakot visam gada garumā. Nu, kādā ziņā tagad varbūt pēksim par šo, un paskatīsimies, kāds būs balsošanas rezultāts, un pēc tam iedzēsim alu. Abi balsošana rītdien 11.35. Tagad savukārt pārtraukums līdz 5.30. Bene, kolēģi. Cienījamie kolēģi, sāksim darbu. Mūsu vidū ir Moldovas ārlietu un Eiropas integrācijas lietu ministrs Jurijs Ljanka. Sirsnīgi sveicam arī Mākavējas kundze kas ir Eiropas Savienība, Eiropas parlamentā un uh, Moldovas uh, sadarbības komitejas vadītāji. Un uzreiz pateikšu, ka Moldovai šis gads sākās labi. 16. martā tika ievēlēts prezidents, un šādā veidā tika pa pārtraukta konstitucionālā krīze, kas ilga vairāk nekā divus gadus. Šobrīd notiek sarunas par asociācijas nolīgumu ar Moldovu, respektīvi starp Moldovu un Eiropas Savienību, un, piemēram, tirsniecības jomā ir panākts diezgan labs rezultāts. Dialogs iet uz priekšu, ziņojums, ko publiskajā komisija arī ir pozitīvs. sarunas. Ar Tiraspoli notiek arī tagad oficiālajā līmenī 15. maijā. Varējām redzēt dokumentā, kā ir uzsvērts labs progress, to uzsver komisija, lai gan, protams, ir uh, um, zināma mērā atsevišķos posmos tomēr ir atpalikumi. Komisija savā ziņojumā aicina Moldovu turpināt centienus un turpināt reformēt tieslietu sistēmu, turpināt dialogu, lai nodibinātu attiecīgos mehānismus, kas ļautu nodrošināt uzticības veidošanās valsts pārvaldei. Iepriekšējā nedēļā Briselē bija tikšanās starp Moldovu un Eiropas Savienību attiecībā uz cilvēku tiesību ievērošanu un mēs tieši runājam par normatīviem aktiem, kas aizliedz diskrimināciju. Tas arī bija viss no manas puses, un tagad lūdzu uzklausīsim ziņojuma saturu. Thank you very much, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties jums par iespēju runāt ar jums ārlietu komitejas priekšā. Tā ir iespēja runāt par Moldovu, arī par visu reģionu un par tiem izaicinājumiem, kas mums ir. Runāsim arī konkrēti par perspektīvām, kas ir saistīts ar Moldovas un Eiropas Savienības attiecībām. Esmu arī ļoti gandrīts ar to, ka prezidents Buzeks ir klāt. Melos Moldovas valdības vārdā vēlreiz pateikties Buzeka kungam par viņa nospēlē to lomu, kas viņš, kad viņš mums palīdzēja nodrošināt to, lai mums ir prezidents, lai mums ir stabilitāte un lai mums būtu iespēja pilnībā izmantot uh, tās iespējas, kas mums ir. Paldies arī Monikai Makovējai, viņa izdarījusi milzīgu darbu, viņa kā priekšsēdētāja parlamenta komitejā darbojusies un palīdzējusi mums, mēs varam tiešām izjust viņas atbalstu, viņas vadību. Uh, un optimistisku attieksmi. Kad es arī ieraugu, cik ļoti liela interese ir uh, Eiropas parlamentā par Moldovu, tas arī vieš mani optimismu. Priekšsēdētāji, vēlos arī pateikties jums un vēlos arī teikt, ka pirms trīs gadiem man bija izdevība apmeklēt uh, jūsu komiteju. Tas bija 2009. gadā aprīlī, uzreiz pēc vēlēšanām. Uh, Un tiešām interesanti pagāja precīzi trīs gadi. Un nu jau gandrīz vai trīs gadus mēs esam pie varas koalīcijā ar nosaukumu Alianse Eiropas integrācijai. Un šādā veidā varēsim arī runāt par mūsu mērķiem, par prioritātēm, kas uh, ir Moldovas valdībai. Pastāstīsim arī tā īsi par to, kas bija pirms trīs gadiem. Mēs bijām valsts, kurā bija autoritārais režīms. Valstī, runājot par brīvām, neatkarīgām institūcijām, mums gāja nevis uz augšu, bet uz leju. Administratīvajā resursa tika izlietoti, lai cīnītos nevis tikai pret opozīciju, bet pat, m, mm, lai neievērotu pamatiesības un cilvēktiesības valsts atradās nopietnā krīzē attiecībās ar Rumāniju un Ukrainu, mūsu kaimiņu valstīm. Un, un šajā brīdī Rumānijas uh, iedzīvotājiem, no nu, Rumānijas iedzīvotājiem tika pieprasītas vīzas, un tā kā viņi bija Eiropas Savienības iedzīvotāji, tas, protams, tas atkal uh, pasliktināja mūsu attiecības ar Eiropas Savienību, un tad, nu, kopš 2009. gada jūnija mēs sākam valdīt un redzējām valsti, kas ir arī ekonomiski sagrauta, un uh, ekonomikas saraušanās pat bija 7%, un tiešām situācija bija ļoti smaga. Ko esam panākuši trīs gadu laikā? Salīdzinot ar 2009. gadu, kad mēs pārņēmām Moldovas vadību, uh, Mūsu kolēģi no atvērtās sabiedrības institūta sniedz, iesniedz, piedāvā man šo dokumentu, un šeit ir informācija par to, cik tālu Moldova ir uh, pavirzījusies uz priekšu. Šeit ir Eiropas integrācijas indeks austrumu partnerības valstīm, tas nozīmē, ka situācija ir izanalizēta, un šeit uh, analīze attiecās uz sešām valstīm, kas ietilpst austrumu partnerībā. Uh, un tiek analizēti tādi aspekti, kas ļaus secināt, vai valsts virzās uz demokrātiju, vai tā virzās uz stabilu sabiedrības veidošanu. Un biju gandarīts um, redzēt, ka Moldova ir uh, pašā priekšā. 2009. gadā īstenībā Moldova mm, nebija viena no labām valstīm, tātad mm, daudzos parametros mēs bijām Tieši pēdējie, piemēram, tādi jautājumi, kas ir saistīti ar masu mēdīju brīvību, pamatiesību, cilvēktiesību ievērošanu. Tas nozīmē, ka gandrīz trīs gadu laikā Moldovas valdība varēja panākt milzīgu progresu. Ļoti svarīgas pārmaiņas ir notikušas arī attiecībā uz politisko institūciju attīstību, ekonomikas attīstību. Un arī ar Eiropas Savienību mūsu attiecības ir uzlabojušās. Ja mēs varējam arī panākt šo uh, progresu, tad īstenībā tas bija tieši pateicoties tam, ka bija lielisks attiecības ar Eiropas parlamentu, Eiropas komisiju un ar dalību valstīm, un bija ļoti laba attieksme no visām institūcijām. Mēs, protams, varējām panākt progresu, bet priekšā joprojām ir lieli izaicinājumi. Uh, Esmu ļoti gandarīts, ka mēs varējām ievēlēt prezidentu pirms dažiem mēnešiem. 900, 970 dienas mums nebija prezidenta. Dažās Eiropas Savienības valstīs pat bija tāda filozofiskā diskusija, varbūt vispār prezidents nav vajadzīgs un varētu tikt vaļā no šāda institūta. Bet īstenībā tas, ka ja mums ir prezidents, tad mums ir arī stabilitāte un pasā un, un, uh, un mūsu valsts var rēķināties ar trīs gadu stabilitātes periodu, kas būs līdz nākamajām vēlēšanām. Priekšsēdētāji jūs jau pieminējat būtiskākos uh, izaicinājumus, būtiskākos aspektus, un viena no lietām, kas mums ir jādara, ir jāreformē uh, eh, tiesība piemērošanas aģentūras un jākonsolidē institūcijas runājot Par būtiskākajiem aspektiem varu teikt, ka te ir cieša saikne ar mūsu attiecībām ar Eiropas Savienību. Nu, piemēram, ja mēs runājam par policijas reformu, prokurora biroja reformu, tiesu sistēmu reformu, tad visi šie aspekti, kas ir saistīti ar korupcijas apkarošanu, par uh, sektorālām reformām, visi šie elementi iekļaujas mūsu rīcības plānā, ko esam izstrādājuši kopā ar Eiropas Savienību. Uh, un pēc tam, kad varējām pabeigt tā saucamo juridisko pielāgošanu, tie bija 32 lēmumi, kas bija jāpieņem valdībai saskaņā ar vīzas rīcības plānu, tad jūs noteikti dzirdējat, ka nebija jau viegli. Bija nepieciešams pārvarēt dažu institūciju, dažu uh, sabiedrības segmentu pretdarbību, bet Moldovas valdība bija pietiekami drosmīga un darīja to, kas bija no tās atkarīgs. Tā, lai apkarotu arī zināmas, zināmas stereotipus, kas joprojām eksistē sabiedrībā, un izveidotu tādu sabiedrību, kas ir balstīta uz Eiropas Savienības vērtībām un tāda atvērtāka. Kā jau pieminēju, joprojām izaicinājumi paliek, piemēram, tādos jautājumus kā ekonomikas, attīstība, un Moldova joprojām statistiski ir visnabadzīgākā valsts Eiropā. Un mēs vēlamies panākt labu izaugsmē. Pagājušajā gadā, piemēram, bija 6,4%, un arī budžeta deficīts tika samazināts par 2,4%, pa 40% palinājies eksports. Un arī ir ļoti svarīgi, ka Moldovas tirzniecības partneris, tagad ir lielākais Eiropas, Moldovas tirzniecības partneris, tagad ir Eiropas Savienība, ir 52%, kas ļoti labi parāda, ka mums ir lieliska sadarbība ar Eiropas Savienību. Un šogad ir samazinājums par kādiem 3%. Es zinu, ka Dažās valstīs 3% būtu ļoti labs risinājums, bet īstenībā priekš mums tas ir pamaz. Uh, tieši tādēļ, ka mūsu starta pozīcija bija ļoti atšķirīga, respektīvi ļoti zemi rādītāji. Par pie, Piedņestras konfliktu uh, pagaidām tur nav risinājumu, taču ir pozitīva dinamika. Mēs varējām uzsākt konstruktīvu dialogu, lai varētu starp diviem Dņestras uh, krastiem panākt potenciālu risinājumu. Uh, varējām izveidot pozitīvo vidi, kas ļauj panākt gal galā veiksmīgu risinājumu. Tie ir 5 plus 2 ietvers. Mēs izmantojam finanšu palīdzību, kas tiek mums piedāvāta. Un vēlreiz teikšu, ka tiešām saprotam, ka mums jāvirzās uz priekšu un alternatīvo risinājumu nemaz nav. Un vienīgā problēma ir tas, ka mums šobrīd trūkst Eiropas perspektīvas. Moldova pagaidām nevar pretendēt uz kandidātu valsts statusu, bet vēlos teikt, ka esmu ļoti gandarīts par Eiropas parlamenta deputātu parakstīto rezolūciju pagājušajā gadā. Tas bija pirmais svarīgais dokuments, kas nāca no Eiropas Savienības, kas atsaucas uz 49. pantu, kur bija skaidri pateikts, ka jebkura Eiropas, Eiropas valsts, kas atbilst attiecīgajiem kritērijiem var pieteikties dalība Eiropas Savienībā. Un tas bija tiešām tāds grūdienis priekš mums, jo mēs joprojām diskutējam valsts iekšienē par to, vai mums ir reāli iespēja vai nav, vai Eiropas Savienība mūs gaida vai negaida. Un tāpēc arī tiešām tas bija tāds pozitīvs grūdienis, bija pozitīvs stimuls mums. Un tieši tā kā ziņojumā ir teikts, Moldova šobrīd dara to, uh, kas ir atkarīgs. Tā var teikt, ir kļuvusi par tādu labu skolnieci klasē un skaidri parāda, jā, ka mēs varam, mēs varam panākt labus rezultātus arī pasaules reģionā, kas ir dinamisks un ne visos gadījumos šī dinamika ir pozitīva. Un tagad mums bija iespēja kopā ar komisiju parakstīt uh, vienošanos par katastrofu novēršanu. Un kā mēs parasti jokojam, ka mūsu pasaulē, pasaules daļā mēs mākam arī pašu uztaisīt sev katastrofu, ne obligāti ir jāgaida, līdz būs dabas katastrofa, mēs paši arī varam. Bet uh, nopietni runājot, vēlos teikt, ka mēs uh, kļūstam eiropeiskāki, mēs uh, rīkojamies kā eiropieši, mēs domājam kā eiropieši, tāpēc ir īpaši svarīga šī Eiropas perspektīva, jo mums ir jāuzticas saviem spēkiem, un tad Protams, ar jūsu palīdzību mēs varēsim palielināt stabilitātes zonu. Un tiešām paldies priekšsēdētāji, ka uzaicinājāt mani. Un, ja jums ir jautājumi, lūdzu uzdodiet. Jā, paldies par tādu prezentāciju ar emocijām un Un tagad lūdzu Makovējas kundze. Paldies priekšsēdētāji. I'm also happy to... Es arī esmu gandarīta par to, ka ministra kungs ir klāt. Mums bija iespēja sadarboties nu no jau trīs ar pusgadus. Nelos arī informēt visus, ka vakar mums bija parlamentā sadarbības komitejas sanāksmē ar Moldovu, un mēs a, varējām arī pieņemt rekomendācijas. Plānojam tikties vēlreiz oktobrī Kišinevā. Vakar mēs dzirdējām no komisijas informāciju par trīs būtiskākajiem jautājumiem, kas ir saistīti ar sadarbību starp Eiropas Savienību un Moldovas Republiku, asociācijas nolīgums, bezvīzu režīms un DCFTE. E. That, uh, the... Un vēlos arī teikt, ka ka tās personas no ārlietu dienesta, kas darbojas, sadarbojas ar Moldovu, lai strādātu pie asociācijas nolīguma, viņi saka, ka progress ir lielisks un vienīgā sadaļa, kas pagaidām vēl nav pabeigtā, ir vide un ir paredzēts, ka drīz būs arī labi rezultāti. Un, un uh, tas pats attiecas uz bezvīzu režīmu un kā arī uz citiem sarunu aspektiem. Un tas nozīmē, ka visas tehniskās tikšanās, visi uh, braucieni, kas bija saistīti ar sarunu virzienu, kas no, ja mēs salīdzām situāciju pirms trīs gadiem un tagad, tad, tad dažreiz es pat dzirdu tādu viedokli, ka Moldovas uh, varas pārstāvi pārāk strauji virzās uz priekšu, tāpēc varu teikt, ka tiešām progress ir lielisks un šis progress ir jāatbalsta, un mēs vienmēr runājam par to principu, ka uh, dodam vairāk pret lielāku rezultātu. Un tagad austrumos mums jāskatās uz valstīm nevis kopumā, bet jāskatās uz katru valstu atsevišķi un attiecīgi jāapbalvo labi rezultāti. Un tas ir jādara, protams, jebkurā situācijā dzīvē, un arī šeit. Ko lai mēs tagad darām? Esam pārliecināti, ka jūs turpināsiet darbu tā, ar tādu pašu sparu, kā iepriekšējos trīs gados arī ar jauno ievēlēto prezidentu. Un viena lieta, ko mēs visu laiku turpinām ieteikt, un tas parādījās arī iepriekšējā gada ziņojumā, ir uh, Krievijas militāro spēku izvešana no pie Dņestras reģiona un starptautiskās miera misijas nodibināšana tur. Mm, par to tika runāts arī vakar. Un mēs arī gribētu, lai visi, visi militārs, viss militārs aprīkojums, lai arī tiktu izvests. Un nākamais jautājums bija par izlūkdienesta reformu. Un šeit varat rēķināties ar dalībvalstu atbalstu tā, lai uh, viss tiktu darīts saskaņā ar Eiropas Savienības standartiem un lai jūs varētu gūt labumu no tā visa. Labi, paldies, un tagad citi arī varētu uzdot jautājumus. Next speaker, Sir Graham Watson. Nākamais runātājs, uh, Watson kungs. Uh, nav šeit klāt, tātad Buzaik kungs lūdzu. Uh, Paldies! Es gribētu apsveikt eh, premjerministra vietnieka kungu ar to, kas ir pēdējā laikā noticis jūsu valstī. Jūs eh, tiešām esat no mūsu viedokļa paraugs Austrum eh, Eiropā. Protams, mēs jums negribam neko uzspiest, jo jūs lēmjat paši Protams, mēs gaidām pārmaiņas jūsu valstī, bet par tām ir jālemj jums pašiem. Mēs gribētu, lai mūsu sistēmas būtu saderīgas. Ko es domāju, kad es saucu jūs par paraugu valsti? Piemēram, par brīvām vēlēšanām. Jūsu vēlēšanas var tādas, eh, atz, par, par tādām tiešām atzīt var būt eh, problēmas ar vēlēšanām jebkurā valstī, bet ja mēs eh, salīdzinām jūs ar austrumu partnerības valstīm, tad jūs varētu būt arī pirmie. Par eh, Moldovas ceļu uz Eiropas Savienību es nākotnē redzu divus šķēršļus, un es gribētu par tiem jautāt. Pirmais ir jūsu gatavība īstenot reformas. Vai jums ir kaut kāda reformu programma nākamajiem divu ar pus gadiem? Jo šīs reformas var būt ļoti sāpīgas iedzīvotājiem. Ja šīs reformas izdosies. Vai jūs esat tam gatavi reformēt tiesu sistēmu, pensiju sistēmu, darba tirgu, arī visu, kas ir saistīts ar Eiropas Savienības un Moldovas sistēmas harmonizāciju? Jo tā ir jūsu izvēle, ko jūs veidojat. Un mēs zinām no savas pieredzes, ka nav tik viegli tuvoties Eiropas Savienībai. Daudzām Austrum Eiropas valstīm ir tāda pieredze. Un otrais jautājums, kas ir ļoti svarīgs, pēdējā laikā bija progress sasniegt šajā jautājumā, tā ir situācija Piedņestrā. Es gribu jautāt jums, kā eh, ārlietu ministram, kā jūs redzat sarunu nākotni 5 plus 2? Kādas ir jūsu attiecības ar Ukrainu un Krieviju šeit? Jo mēs esam gatavi kā Eiropas Savienība palīdzēt un arī ANO eh, noteikti vēlas to pašu arī un ASV. Mēs vērojam sarunas Vīnē. Kā jūs redzat eh, perspektīvu sarunām? jo es redzu, ka es, es domāju, ka šīs sarunas var būt ar grūtībām nākotnē, jo mums ir ļoti slikta pieredze. Ja mēs gribam uh, lai, ja jūs gribat kļūt par Eiropas Savienības valsti, tad eh, to nevar izdarīt bez pilnīgi atrisinātām robežu problēmām. Vēlreiz paldies! Nākamais runātājs - Pasēsku kundze. Paldies! Es gribētu runāt rumāņu valodā. Ārlietu ministra kungs, es apsveicu jūs Briselē un Eiropas parlamenta ārlietu komitejā. Vai es eh, jums gribētu jautāt, ko jūs domājat par NATO Čikāgas samīta deklarāciju par Piedņēstru? Un arī es gribētu jums jautāt par austrumu partneru attiecībām vai tā rada iespējas reģionālai sadarbībai jūsu valstī? Nākamais eh, Prēdes kungs no Rumānijas. Paldies! Ministra kungs, es arī gribu jūs eh, sveikt ārlietu eh, komitejā un apsveikt Moldovu ar sasniegtajiem panākumiem pēdējā laikā. Jūs pieminējāt pēdējos trīs eh, gadus, un mans jautājums saistās ar situāciju pirms 2009. gada Kīšiņevā par protestiem un demonstrācijām. Jūs atcerēsieties, ka bija lietots uh, rūpšs spēks pret demonstrantiem, viņi tika piekauti. Un man ir jautājums, uh, kāds spriedums uh, ir piespriests tiem, kas bija uh, vārdarbīgi pret demonstrantiem. Vai ir bijusi kaut kāda izmeklēšana, vai arī šis notikums tā arī paliks nākotnē neizmeklēts? Es gribētu arī pieminēt uh, valūtas fonda ļoti optimistisko prognozi par Moldovijas ekonomisko attīstību. Vai jūs varat pateikt, uh, kādā veidā jūs eh, panāksiet šo izaugumu, pieaugumu un kā ekonomika attīstīsies nākamajā gadā. Paldies! Eh, vēl viens kolēģis no Rumānijas, Severinkungs. Paldies! Es ceru, ka mēs neesam pārāk daudz no Rumānijas. Eh, tātad es apsveicu ministru kungu šeit un es runāšu angliski. Es klausījos jūsu prioritātes ļoti uzmanīgi, un tās ir pieņemams mums, un tās mums būtu jāatbalsta. Tomēr es gribētu komentēt dažas prioritātes pēc manām domām. Jums ir e, Moldovā jāiesaista visa sabiedrība, ne tikai jaunā paudze, bet arī vecākā paudze jāiesaista diskusijā, lai viņi saprastu jūsu Eiropas integrācijas un modernizācijas projektu. Pēc manām domām tas ir ļoti svarīgi, ka notiek šāds iekšējais dialogs un tādā veidā arī veidojas nacionālā identitāte. Otrakārt, sociālie izaicinājumi. Es domāju, ka neatrisinot sociālos izaicinājumus, jūsu visas idejas par reformām var būt neveiksmīgas, un arī šeit Eiropas Savienībai ir sava loma. Beidzot, jums vajadzētu būt stratēģijai, kā tikt galā ar aizspriedumiem. Jūs minējāt eh, tādu aizspriedumu, jeb stereotipu Moldova kā Eiropas nabadzīgākā valsts, uh, Protams, ir aprēķini, kas tā var rādīt, bet Moldova nav tikai tāds nabadzīgs reģions. Moldova ir Eiropas valsts, kas var kaut ko dot Eiropai un kam Eiropa var ko arī dot pretī. Un beidzot, es gribētu jums jautāt, Kāda ir jūsu negatīvā pieredze sadarbībā ar Eiropas Savienību? Nu, jūs kā diplomāts noteikti runāsiet par to, ko jūs vēl nesat sasnieguši. Tātad šo jautājumu pārfrāzēsiet netik negatīvi un arī par Piedņestras konfliktu, kā jūs to domājat risināt. Šulc kungs no zaļo grupas lūdzu. Vēlos vispirms apsveikt eh, šeit jums, ministra kungs, Janka kungs, par eh, to, kā jums izdevies panākt šādu svarīgu politisko attīstību valstī. Jūsu valsts, jūsu valdība ir panākusi nozīmīgu progresu. Mēs to atzīstam un gadā ziņā uzskatām, ka jūs te uzņematies šādu arī um, paraugu. Bet vai tiešām tas ir paraugs? Nu, par to es tik pārliecinoši neteiktu, jo atsevišķas reformas ir ļoti liels vilšanās radījušas. Un mēs te būtu sagaidījuši tomēr arī citas attīstības uh, radītājus. Es arī vēlos runāt par Piedņestru. Es nezinu, ko vēl došu sarunas 5 plus 2 ietvaros. Pozitīvi, kam, protams, ir kā sarunas vispār notiek un ka militārais varbūt tagad tonis ir mazināts bet es saprotu, ka Krievija to redz kā tādu ekonomisko īpašo zonu. Zinām, mērā te varētu runāt par taivanizāciju. Kā jūs vērtējat šo situāciju šobrīd un kā tā attīstās? Vienlaikus es saprotu, ka Krievijas sniedz arī šādu īpašo atbalstu Piedņestrā, lai iesaistītu viņu arī um, viņu īpašajā Āzijas valsts savienībā. Kā jūs lūdzu to vērtējat? Tālāk, jūs runājat par to, ka ir, ir jūsu uzdevums ievērot Eiropas standartus. Es to vēlos divas lietas pateikt. Tad mēs runājam par diskriminācijas likumu. Jūs tur runājat, piemēram, par arī to, kāda diskriminācija, bet, piemēram, jūs nemaz nerunājat par seksuālo orientāciju. Un tas vispār netiek nekur pieminēts, ka tas nebūtu īpaši jāizceļ. Lūk, Eiropas uh, tiesībās tas tomēr ir nostiprināts. Tātad cīņa pret diskrimināciju uz seksuālās orientācijas pamata. Jūsu likumdošanā tas ar vārdu nav pieminēts. Tāpat mēs esam satraukti par to, ka vārda brīvība un pulcēšanās brīvība ir ierobežota jūsu valstī. Kā jūs to vērtējat? Prīgu. Gomes kundze lūdzu. Paldies, es eh, priecājos par tiem panākumiem, kas eh, ir sasniegti jūsu valstī. Un es zinu, kādas jums ir grūtības, un jūsu valsts tiek uzskatīta pašlaik par trūcīgāko, bet tas nenozīmē, uh, ka jums ir jāatsākās eh, no attīstības, jo arī mana valsts, Portugāla, kādreiz tika uzskatīta par visnabadzīgāko Eiropā, nu varbūt joprojām ir viena no nabadzīgākajām, bet tas nenozīmē, ka mūsu dzīves apstākļi nav kļuvuši strauji labāki. Tātad nu, pašreizējais jūsu stāvoklis ir drīzāk kā stimuls eh, attīstībai. Es e, zinu, ka ir e, daudz problēmu ar cilvēktiesībām, un tās ir, e, daudz no tām ir saistītas ar Piedņestras konfliktu, bet ir uzlabojums arī šeit starptautiskā amnestija savā ziņojumā atzīmē, ka jūsu tiesu sistēma ir uzlabojusies, tātad progress ir iespējams, ja ir apņemšanās. Un es jums gribētu jautāt, ko jūs gaidāt no Eiropas Savienības? Ne tikai ekonomikā, bet arī politikā, eh, cilvēktiesībās. Eh, ko jūs gaidāt eh, kādu sadarbību, lai atrisināt šos cilvēktiesību jautājumus, tātad tiesu, tiesiskuma veidošana, mm, arī tolerance un uh, cilvēktiesības izteiksmes brīvība ir ļoti svarīga. Tāpat arī minoritāšu uh, iecietība pret minoritātiem, ieskaitot uh, homoseksuāļus, bet mani uztrauc arī problēma ar um, cilvēku kontrabandu. Šeit varētu ieviest pasākums, lai strauji samazinātu šo noziedzības veidu. Tātad, ko jūs gaidāt no Eiropas Savienības? Nākamais runātājs Šība kungs. Jā, atva, paldies, es zinu, ka mans uh, uzvārds ir grūti izrunājams, es turpināšu poļu valodā. Priekšsēdētāji, ministra kungs, es pat nezinu, kas jums ir svarīgāks, bet es domāju, ka tiešām jums ir svarīgāk būt tieši par ministru. Vēlos arī atbalstīt tos deputātus, kas pauda pateicību par jūsu apņēmību attiecībā uz izmaiņām. Es esmu bijis klāt Kišinevā atkārtotajās vēlēšanās un vēlos teikt, tā vēsma bija tāda, ka trūkst optimisma. Un no optimisma trūkuma šobrīd Moldavā ir milzīgs optimisms. Tāpēc tiešām ar lielāko prieku arī nākamais vēlēšanās strādāšu par novērotāju. Vēlos teikt, ka jūs bijāt pārsteigums priekš mums ar savu apņēmību. Nestoties uz to, vēlos teikt, ka var izdarīt arī vēl vairāk. Jā, Piedņestras reģions, konflikts, iesaldētais konflikts, tas ir nopietni. Manuprāt, tas ir kaut kas, kas atkal un atkal pat arī jūsu iekšienē, jūsu valsts iekšienē atkal rada tādu nejauku situāciju. Tāpēc arī, manuprāt, arī šeit ir nepieciešams izmaiņas. Šajā kontekstā vēlos pajautāt tieši par šo iesaldēto konfliktu. Nu, ko, kas jūsuprāt būtu par šī konflikta minimālo standartu? Tad, tad jūsu viedoklis, kur ir šis minimālais standarts konflikta risināšanai? Nu, maksimālais variants, protams, būtu, lai šī teritorija kļūtu par Moldovas integrēto daļu. Taču šim procesam varētu būt nepieciešams milzīgs laiks, ja mēs iet uz to maksimālo risinājumu. Otrā lietā ir uh, Eh, reformu pieņemšanu sabiedrībā. Jo jūs jau teicat, jā, ka valsts virzās uz Eiropas Savienību, un tas izklausās ļoti labi. Un uh, mēs to arī esam dzirdējuši Pūlijā, ir svarīgi panākt to, lai iedzīvotāji arī tāpat domātu, jo savādāk cilvēki baidās. Viņi baidās no tā, ka būs mazāk darba, ka mainīsies pensiju sistēma, ka palielināsies viņu izmaksas. Cilvēkiem no tā visa ir bail. Vienkārši ņemot vērā citu valstu pieredzi, piemēram, Polijas pieredzi, manuprāt, jūs varētu izmantot uh, mūsu paraugu praksi, lai palielinātu sabiedrības pozitīvo attieksmi pret potenciālām izmaiņām. Savādāk jums, jūs varētu pat panākt regresu. Šulca kungs bieži par to runā. Ar dažām valstīm mums bija ļoti nopietnas cerības, bet tad bija kaut kāds šķērslis pa ceļam. Nu tad, vai jūs tagad jau izmantojat šo paraugu praksi? Tas ir mans jautājums. Un runājot konkrēti par paraugu praksi, es tiešām gribētu pateikties uh, Mm, cilvēktiesību pārstāvim, kas strādā Moldovā, jo šeit, runājot par cilvēktiesībām, tiek um, mm, panākts labs progress, piemēram, jautājumi, kas saistīti ar tieslietu sistēmas izmaiņām, ar mm, uh, sistēmu, kas ir saistīta ar cietumiem, tad visu ši, visai ša, visām šīm izmaiņām pagājuši gadu mums bija arī seminārs kopā ar Franciju. Te varējām redzēt tiešām, ka mm, daudz kas jau ir panāks, bet, manuprāt, ir pareizi izmantot labo praksi no tām valstīm, kas arī gāja cauri šim izmaiņu procesam, jo tad būs vieglāk arī saprast rezultātus. Paldies! Thank you, colleagues, for your Paldies, kolēģi, par daudziem jautājumiem. Lūdzu, ministrs kungs, jums tātad desmit minūtes laika, lai sniegtu atbildes. Paldies! Pirmkārt, vēlos pateikties jums par šiem jautājumiem. Es augstu novērtēju šos jautājumus, jo tas pirmkārt apliecina jūsu labu izpratni par Moldovas situāciju. Tās atspoguļo arī uh, dzīvi interesi par Moldovu un reģionu, un vienlaikus arī jūsu gatavību un vēl mums palīdzēt pārvarēt dažādas sarežģījumus. Tad um, atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Man ir jūs neko netē, neuz, nejautāt, vienkārši mm, laipni komentēja situāciju. Paldies. Buzekungam bija pāris jautājumi. Viens par gatavību turpināt reformas. Jā, šie lēmumi, ko esam pieņemuši parlamentā, īpaši pagājuši piekdien, divi līkumi par antidiskrimināciju paredz arī izveidot iestādi, kas būtu daudz autonomāk, tātad korupcijas apkarošanas iestāde. Tā būtu neatkarīgāka iestāde. Un līdz ar to izvēlēties arī šīs pretkorupcijas iestādes vadītāju konkursu kārtībā, nevis vienkārši no politisko partiju vidus. Tas ir ļoti smags lēmums un tas nebija īpaši populārs arī sabiedrībā, ne? Jo opozīcija izplatīja diezgan spēcīgu propagandu. Bet, lūk, rezultāts vēlreiz apliecina Moldovas iestāžu apņēmību lietas sakārtot. Mums tā ir trīs gadu laiks, un esmu pārliecināts, ka mēs varēsim izmantot šos trīs gadus, paturot prāt arī, ka Moldova ir maza valsts. Un dažkārt, dažkārt m, mm, mazām valstīm ir lielākas priekšrocības, bet nevienmēr. Un divu, trīs gadu laikā mēs varēsim nodrošināt būtiskas pozitīvas izmaiņas. Domājot labākus ieņēmumus, labākas pensijas, dzīves kvalitātes uzlabošanu, un reiz arī papat pamat brīvību nodrošināšanu, mobilitāti lielāku, iespējas doties bez ierobežiem uz Eiropas Savienību. Tas skaidri apliecina Moldovas Eiropas perspektīvu un virzību, Lūk, tas ir mūsu mērķis un arī vēlamies nodrošināt stabilitāti. Un, protams, ka mums izdodas atrisināt kādas politiskās mm, sastrēgumus, tad, protams, jums ir kā zūd motivācija, tad ar tikpat apņēmību var izsināt citas lietas. Bet tas tā mums tomēr nav. Mēs esam gatavi turpināt. Un tas, ko jūs sacījāt arī, kāds ir Jūs otrs jautājums par to, kā mēs redzam Eiropu un ko mēs vēlamies panākt. Nu, piemērs. Moldova šobrīd no šī gada sākuma un nākošo divu gadu laikā saņems 70 miljonus eiro no Eiropas Savienības, kas tiek novirzīti tieslietu sistēmas reformai. Tas mums ir būtisks elements, nozīmīgs faktors, kas palīdzēs arī tālāk virzīties. Šī nauda netiek tikai vienkārši E, novirzītā reformas īstenošanai, bet reizē tas arī ļauj mums virzīties uz daudz lielākiem mērķiem. Un līdz ar to arī tas mums izdara papildus spiedienu, lai īstenot šīs reformas. Es to atzīstu un pieņemu. Un es aicinātu Eiropas partnerus ne tikai vienkārši novērot lietas, bet arī izdarīt šādu spiedienu. Bet brīdī, kad, protams, mēs būsim ieguvuši tādu skaidrāku uh, statusu, jau kandidātu valsts statusu, tad mēs vēl jo vairāk varēsim iznot šīs reformas. Un arī spiediens arī no Briseles motivēs mūsu sabiedrību iznot šāds pārmaiņas. Mēs esam ļoti motivēti īstenot šādas reformas. Un vēl, mums nemaz nav citas iespējas. Mums nav izvēles iespējas. Moldovai ir jākļūst par pārticības valsti. Un ja mēs to neizdaram, tad moldovieši atstāj savu valsti, tos uz Itāliju, Spāniju vai citām valstīm, piemēram, uz Krieviju, meklējot labāku nodarbinātību sev un bērniem. Tā ka mums šāds alternatīvas nemaz nav. Mums jāskatās šīm reformām un jānodrošina iespējas par Piedņestru. Bija vairāk jautājumi. Arī kādā mērā tā apdraud mūsu Eiropas integrācijas ceļu. Kāds ir progress un kā mēs redzam nākotni? Kāds ir attiecības ar Eiropas Savienību, Ukrainu un Krieviju? Pirmkārt, jūs visi jau zinat, kas sekoja attīstībai reģionā, kā šobrīd mēs to varam jau dēvēt par pozitīvu dinamiku. Ja mēs ar vienu meklējam galīgo risinājumu, mums vēl tas nav izdevies, mēs pat nespējam vienoties par atsevišķiem principiem, kā šīs risinājums varētu izskatīties. Bet tomēr tā ir pozitīva dinamika, mums ir izdevies jau iesaistīt arī jauno reģiona pārvaldību, mēs tātad esam gatavi veidot šādu lēnu, bet tomēr nozīmīgu Moldovas daļas reintegrāciju mūsu sabiedrībā. Mums par to tāda daudz lielāka tāda pārliecība, daudz labāks saruna līmenis tagad. Mēs tiešām varam nodrošināt spēcīgu sadarbības līmeni, muitas, uh, izglītības ziņā un tā tālāk, arī apkarojot organizēto noziedzību. Ieguvēji, protams, ir iedzīvotāji tad abās pusēs, un mēs uzskatām, ka reģionam ir nākotne. Daži no jums jautā tālāk, kāds ir minimālais uh, līmenis risinājums, ko mēs varētu pieņemt. Nu, te mums ir elastīgi nostāja. Mēs nezinām, vai tā varētu būt federācija, vai sekot Britu, piemēram, tā varētu būt kāda devolūcija. Tas nav svarīgi. Svarīgākais ir šobrīd vienoties par to, kāds varētu būt piedņestras status, bet tas ir skaidrs, ka mēs esam viena Moldovas valsts Tātad šīs nepārkopjamās robežas. Uzdevums ir spēcināt Moldovas valsti, nevis vājināt to, un tas nekādā ziņā nedrīkst apdraudēt mūsu integrāciju Eiropas Savienībā. Ja kāda veida cits risinājums neatbilst mūsu stadījumam, Un vēl, mēs saprotam, ka neviens, protams, nevēlas teikt otru Kipru sadalītu valsti. Tomēr mēs uzskatām, ka, lai dabūtu kandidātu valsts status, Piedņestras konflikts nedrīkst tik uzskatīts par šķērsli. Tad mēs runājam par konkrētu tādu virzību, bet mēs esam pārliecināti, ka tajā brīdī, kad mums ir šī skaidrs izredz uz eh, kandidātu valsts status, tad arī šī situācija mainās, arī Piedņestrā. Jo ja kaut galā viņi arī vēlas redzēt stabilu Moldovu, kurā viņiem būtu labāks iespējas nodrošināt labāks nākotnes izredzes sev un bērniem. Tieši tādēļ, ja mēs uzdodam jautājumu, ko mēs sagaidām no Eiropas Savienības, tad nozīmīgākais no visiem jautājumiem šobrīd iedod šādu Eiropas perspektīvu. Tas nozīmētu Eiropas saistību apzināšanos, kas palīdzētu Moldovai atrisināt tās problēmas un atrisināt problēmas. Tad mēs runājam ne tikai Moldovas iedzīvotāju vārdās, bet arī kaimiņu vārdā. Elena, jūs jautājat un jautājat par NATO samitu un šo atsauci uz Piedņestru. Jā, mums ir ļoti svarīgi, ka tur tā ir. Mums ir svarīgi, lai arī NATO alianse pievērš uzmanību šiem iesaldētiem konfliktiem šobrīd. Bet vēl viena lieta, kas tur gan netika pamanīta, un ko mēs gaidījām, atsauce uz uh, bruņojumu, kas uh, munīcija, kas ir arī palikusi uh, Moldovas teritorijā. Tā kā mēs tur varējām precīzāk lietas atsevišķas problēmas nosaukt vārdā, bet nu labi. Tad bija jautājums par austrumu partnerību. Man tiešām prieks, ka komisija ir izvēlējusies Kīšņevu par vietu, lai noturētu ministru sanāksmi 5. jūnijā, tad austrumu partnerības ministriem. Un es zinu, ka Helga Šmite un arī tas ir uh, Barons Šaštons pārstāve un arī komisārs Fīle piedalīsies. Un tev nebūs runa tikai par divpusējiem jautājumiem, bet daudzpusējiem jautājumiem. Mēs zinām, ka ir daudz lietas, kas mums jāskato, un daudz lietas, kas parāda atšķirības politiskās sistēmās, un kāds ir atšķirības no vispārējā reģiona, bet, bet ir lietas, kur mēs varam jau tagad runāt. Sadarbība dabas katastrofu gadījumā, cilvēka aizsardzība un tādas lietas. Mm, mm, situācijas, kuras nezina valsts robežas, tad mēs to varam viens otram palīdzēt. Te jau lietas, kuras iesākām jau 2009. gadā, un nespējam atrisināt, tā zinām, tādu brūci sabiedrībai. Un mēs saprotam, ka ir neatrisināts lietas arī mūsu tiesību sistēmā, tiesu sistēmā. Ir lietas, kuras nav īsti izskatīts, vienkārši tiek slēgts. Tā ka mums ir jāspēj skatīties uz šiem dīvainām lietām. Un ceru, ka te būs skaidri izmeklēšana rezultāti. lai šīs neatkārtotos, kad cilvēku cieņa tiek tik ļoti pazemot tie, un spīdzināti un aizvainot cilvēki. Šie 3% ir diezgan zems rādītājs šobrīd, bet mēs ceram, ka mēs varēsim sasniegt arī šo mērķi. Un mēs ceram, ka mobilizējot savus spēkus un arī izmantot visus valsts resursus, mēs arī panāksim šo mērķi. Severinkungs, jums ir vairāk jautājumu par sociālām izaicinājumiem, jums taisnība, par to, kā mēs varētu cīnīties pret aizspriedumiem Eiropas Savienībā. Es domāju, ka šī ir katrā reize, kad mēs to varam darīt. Lūk, bet arī ziņojums tomēr pierāda Moldavīsnībā ir progresējoša valsts, sabiedrība arī attīstās, un mēs esam pelnījuši jau cita veida attieksmi. Un cerams, ka arī šādu attieksmi drīz jau iemantosim. Un mūsu gaids un vilšanās. Protams, svarīgākais ir Eiropas integrācija. Mēs skatāmies uz kalendāru, kāds varētu būt nākamais solis, asociācijas nolīgums, tālāk bezvīzu režīms Un te ir milzīgi šobrīd lūgums visām dalībvalstīm un arī jums, godātie deputāti. Es domāju, ka nākošo 9-10 mēnešu laikā mēs būsim izpildījuši visus šos salīdzinošos atskaits kritērijus, kas ir noteikti rīcības plānā. Tieši tāpēc es aicinātu, lai jūs pret Moldovu attiektos tieši tāpat, kā jūs attiecies pret Rietumbalkānu valstīm. Un piešķirt to, ko mēs esam pelnījuši, lai arī Moldovas iedzīvotāji varētu brīvi ceļot, un nevajadzētu lūdzu noteikt papildus prasības un kaut kādas papildus nosacījumus. Mums jau tāpat ir sarežģītāka situācija nekā Rietumu Balkānu valstīm tā bija. Un tātad, kad būsim pabeiguši sarunas par asociācijas nolīgumu, brīvās tirzniecības nolīgumu nākošā gadā plānots, tas tad mēs jau, protams, varēsim runāt tieši par jau dalībvalsts tālāko virzību uz dalībvalsts statusu. Par Piedņestru vai tad tā varētu kļūt par īpašu ekonomisko zonu? Nedomāju, ka tas ir iespējams, jo šobrīd mēs risinām sarunas ar Eiropas Savienību par asociācijas nolīgumu. Mums jau ir Moldova astoņas ekonomiskās zonas, un lai mums būtu spēkā arī šīs īpaši atvieglojumi nodokļu paradīzes, tas ir spēkā pieļaums tikai uz desmit gadiem. Tā kā mums ir atsevišķas teritorijas, kur ir spēkās citi fiskāli noteikumi. Tāpēc tagad mēs vēlamies, lai Piedņestris pārstāvīgi gan iesaistās sarunās ar Eiropas Savienību, un lai viņi tad arī jau divas pēc divām nedēļām plānos, ka viņi ieradīsies Briselē. Īstenībā viņiem jau vēl, vēl ir lielāka interese panākt šādu brīvo tirzniecības nolīgumu un zonu, izvieto Eiropas Savienību, jo viņu uzņēmumiem tas būtu vēl lielāks iegums nekā labajam krastam. Tālāk par diskriminācijas likumu. Un, jeb antidiskriminācijas likumu. Nu, tas, ko mēs panācām, maksimālais rezultāts, ņemot vērā mūsu situāciju. Bet, nu, neaizmirsīsim, kā pirmkārt mums bija jāmaina Moldovas likumdošana, jāpieskaņo tā Eiropas tiesībām. Tā arī atsaucas jau uz Eiropas direktīvā un 7. pantā ir skaidri noteikts, ka mēs aizstāvam arī seksuālo minoritāšu tiesības. Un tur arī citos pantos ir arī atsauc citām minoritātēm. Tā kā īstenībā tas jau ir netieši, kādā ziņā iekļauts. Tā kā šobrīd gan svarīgākais nav vairs likums, bet tā īstenošana. Un arī par tādu iestāžu izveidi, kas var uzraudzīt šo ievie, iestādi, uh, nu, pienošanu likumu īstenošanu lai Moldova būtu patiešām demokrātiska valsts. Un visbeidzot, par cilvēktiesībām. Freedom House ziņojums. Tas tika publicēts pagājušo gadu jūnijā, un tur norādīts, ka Moldova ir panākusi nozīmīgāko izaugsmi ne tikai postpadomu telpā, bet arī Centrāla Eiropas un Rietumbalkānu valsts starpā. Vienīgais, kur mums ar vienu ir jāpanāk vēl nozīmīgs izrāviens, ir tieši korupcijas apkarošana. Bet attiecībā uz mēdīju brīvību mums ir citi arī rādītāji dati. Mēs redzam, ka esam no, no 80 plus, esam tagad uzlēkuši uz 50 vietu. Katrā ziņā mēs esam panākuši nozīmīgu progresu. Es domāju, ka mēs varam uz to arī norādīt. Cilvēktiesību ziņā mēs risinām dialogu. Mēs esam arī šeit jau pirmkārt arī institucionāli šo dialogu ar Eiropas Savienību par cilvēktiesībām. Mums arī bija Eiropas Savienības delegācija. Un šie 60 miljoni, ko Eiropas Savienība mums piešķir, tas nav tikai runa par tieslietu reformu tiešā veidā, bet tas arī par to, lai mēs arī pārceļam vislabāko praksi un īstenojam to. Moldovā. Tālāk par cilvēku e, tirzniecību. Es pats piedalos arī tad es esmu starptautiskās organizācijas um, arī priekšsādātājs, un šī problēma neskat tikai Moldovu. Un tā ir ļoti nopietns arī sociāla-ekonomiskās saknes cēloņi. Tā ka tie ir jāskatās arī sistēmiski. Jūs skaties skaitļiem un pašiem ziņojumiem, tad pat vislielākie kritiķi tomēr atzīst, ka ir nozīmīgs progress šajā jautājumā. Šis vēl viss, protams, nav pateikts un sakārtots jautājums. Malmstrom, komisāra Malmstrom un viņš īpašais pārstāvis, e, kas nodarbojas ar cilvēku, cilvēku tirzniecības jautājumu, arī ir iesaistījušies un mēs redzam, kāda ir šī situācija, bet mēs saprotam, cik nozīmīgi ir pierādīt, ka mēs tiešām progresējam šajā jautājumā. Vēl par Piedņestru. Nu, ir grūti, protams, izskaidrot, kāds būtu šis minimālais uh, līmenis, kā mēs to redzam. Nu, cik gatava ir sabiedrība pieņemt kaut kādas reformas. Jā, jums ir taisnība. Mums ir jāparāda iedzīvotājiem, ka te ir zināms izredzes un visi būs ieguvēji, pēc sarežģītāk par pārējais periodu, un pēc pāris gadiem tomēr būs visi ieguvēji. Nu, gan Rumānija, gan arī kopā ar citām valstīm mēs esam gatavi cieši sastrādāties, lai saīsinātu šo pārējais periodu. Bet, nu, mēs jau esam procesa vidū, un daudz lietas vienkārši jāpaveic. Piemēram, esam uzsākuši tādu nepopulāru uh, izglītības sistēmas reformu, kas nozīmē skolas slēgšanu mazās ciemos. Bet nu, tas bija arī Pasaules bankas arī rekomendācijas, ko mēs ņēmām vērā, nodrošinot bērniem skolu autobusus un iespējas, protams, iegūt izglītību un reiz arī atsakoties no atsevišķām skolām. Un tas ir iegūst pozitīvu arī novērtējumu no Eiropas Sanības puses. Paldies jums, paldies jums visiem par pacietību! Paldies jums par jūsu izcilošo dienas prezentāciju, lai jums arī viss labi izdodas. Uz redzēšanos!